guarda, abbiamo avuto due minuti. Bene. Allora, mi dispiace, siamo uh, un po' ancora in attesa di altri colleghi. Dargie kolēģi, mēs vēl gaidām citus kolēģus, kuri nav tik precīzi šodien, bet eh, šodien mums tiešām ir jāizmanto viss laiks, kas mums ir, jo mums ir pilna darba kārtība. Gribētu sveikt mūsu viesu Muhalaidu Salam Alsalēku un uh, es domāju, ka mums vajadzētu viņam izrādīt cieņu un sākt. Kā jūs zināt, tad pirmais darba kārtības punkts ir uh, viedokļa apmaiņa ar rietumsah par Rietumsahāru. Īpaši atsaucoties uz notikumiem, kas nesen notika. Un uh, Magreb valstu delegāciju uh, pie mums pārstāv Tancerīkungs uh, priekšsādātājs. Sveic viņu šeit. Sveic arī mūsu viesi, uh, kas uh, atbild par ārlietām Polisārio frontē un uh, Jūs zināt, ka Marokas ārlietu ministrs arī runās par šo jautājumu nedaudz vēlāk šodien. Un tā būs sēde, kas notiks no 11. līdz 11.45. Mums ir īpašs prieks, ka Aldsaleka kungs jūs esat uh, spējis ierasties pie mums šodien, lai mēs varētu apmainīties viedokļiem ar kolēģiem. Kā jūs zināt, tad uh, pagājuši nedēļ parlaments pieņēma rezolūciju par situāciju Rietum-Sahārā un uh, ir dažādi novērtējumi veikti. Uh, Un es domāju, ka ir ļoti piemēroti tagad uh, diskutēt par uh, nesenākajiem notikumiem Rietum-Sahārā. Tādējādi visi tie, kas ir iesaistīti Maroka un jūsu organizācija un kolēģi varēs izteikties un paust savu viedokli. Mums tiešām laika nav daudz, bet. Um, Es eh, ar jums jau esmu ticies, un eh, tāpēc zinu, ka jūs ļoti labi spējat komunicēties, un es domāju, ka desmit minūtēs, kuras jums eh, došu, es domāju, ka mums varēt, varēsiet sniegt pilnu pārskatu. Gracias, senor presidente. Buenos días. Paldies, priekšsādātāji. Es runāšu spāniski, un um, Šeit ir arī tulki. Es atvainojos, ka teksts vēl netika izdalīts, bet uh, godātais priekšsēdētāji, dāmas un kungi, man ir liels prieks un gods uh, uzstāties šeit jūsu priekšā Eiropas parlamenta ārlietu komitejā. Gribētu runāt par uh, starpgadījumiem, kas notika starp Maroku un uh, šo Rietumsahāras iedzīvotāju daļu šo uh, teritoriju okupē Maroko, un šobrīd uh, iedzīvotājos valda lielas bailes pēc tam, kad uh, marokieši tiešām uh, īstenoja pasākums mūsu reģionu galvaspilsētā. Uh, bet es šeit jūs komitejā esmu ieradies arī ar cerībām, ar cerībām, ka nesenie notikumi, kas bija ļoti postoši Riestum Sahārā, ka tas būs izšķirīgs brīdis manas valsts un tautas vēsturē, un ka uh, Eiropas Savienība iestāsies par demokrātisku risinājumu lai iedzīvotājiem Rietum-Sahārā būtu iespēja pašiem noteikt savu likteni. Pašnoteikšanās tiesības mūsu tautai tāpat kā tas bija Namībijā un Austrumtimorā. Mums ir tās pašas tiesības un tas izriet no starptautiskajām tiesībām. Uh, priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi, es gribētu sirsnīgi pateikties par to, ka uh, jūs eh, pārzināt eh, Rietum-Sahāras eh, vēsturi un pārzināt faktus. Rietum-Sahāra ir pēdējā kolonija Āfrikā. ANO to ir iekļāvis neatkarīgo, es atvainojos, atkarīgo valstu uh, sarakstā. Starptautiskā krimināla tiesa apstiprināja, ka nav nekādu tiesisku saikņu, eh, tiesisku iemeslu, kas eh, būtu pret, pretrunā ar to, ka eh, Rietumsahāra var pati lemt par savu likteni. Tiesa skaidri noraidīja Marokas prasības attiecībā uz Rietumsahāru. 1991. gadā ANO drošības padome uh, pieņēma drošības plānu, miera plānu, un uh, Maroko un Polisario uh, vienojās, ka jābūt uh, miera līgumam un uguns pārtraukšanai. Referendumam bija jānotiek 92. gadā, un tad bija jālemj, bet joprojām šis referendums nav noticis, kaut gan ir pagājuši jau gandrīz 20 gadi. Uh, Marokāņi vienmēr ir bijuši pret šo referendumu, tāpēc tas uh, nenotika. Kā jau es teicu, šajā gadījumā nav runa par uh, vēlētājiem, par to, kas tad piedalītos uh, vēlēšanās, jeb referendumā. To vienmēr Marok Maroka uzsvēra, bet Džems Bēkers, Rietum Sahāras sūtnis, uh, Amerikas televīzijas kanālā teica, ka, un citēšu viņu, viņš teica, ka jo tuvāk bija referendums, jo nervozāk kļuva marokāņi ka par to, ka viņi varētu nevienot šajā referendumā. Citāta beigas. Maroka tic uh, tam, ka starptautiskā sabiedrība kaut kad pieņem šo okupāciju, bet uh, šis te, šī te situācija, kāda tā ir, uh, nav tāda, kas runātu par labu okupācijai, un nav neviena valsts pasaulē, kas atzītu Marokas okupāciju Rietumsahārā. Tieši pretēji. Rietumsahāra ir viens no dibinātāju biedriem Āfrikas Savienībā, un Maroka nemaz tāda nav. Priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi, Eiropas parlaments 25. novembrī pieņēma savu rezolūciju par Rietumu Sahāru un vēlreiz parādīja, ka tas spēlē būtisku lomu un mēs vēlētos izmantot šo iespēju un lūgt jūs, eh, lūgt šo demokrātisko institūciju eh, pāršķirt jaunu lapusi, lai pēc 35 gariem gadiem beidzot varētu iesēt sēklu pozitīvai nākotnē Rietumsahārā. Kā jau es teicu, ir jāiestājas par Rietumsahāru. Jau pirms 20 gadiem mēs šādus solījumus saņēmām. Tas ir pirmais solis, lai uh, īstenotu šo vīziju. Protams, es saprotu, uh, ka šodienas sēde uh, ir uh, saistīts uh, ar to, lai noskaidrotu, kas tad bija šie notikumi Rietumsahārā. Bet ļaujiet man uh, jums nedaudz izskaidrot šos jautājumus. Sākot jau no oktobra sākuma šogad uh, daudzas uh, sahāriešu uh, ģimenes pameta savas uh, dzīves vietas, īpaši no ajūnas cilvēki devās prom un apmetās nometnē, apmetnē ārpus galvaspilsētas. Šo mierīgo pasākumu iemesls bija cilvēku izmisums, arī ekonomiskie apstākļi bija smagi, diskriminācija un politiskā diskriminācija no Marokas okupācijas puses vairs nav izturama. Marokas uh, vara izturās pret uh, sahāriešiem kā pret otrās klases pilsoņiem, un uh, šī te uh, attieksme cilvēkus uh, ļoti nomāc, un uh, daudzas ģimenes vairs nevar dzīvot kopā, daudz dzīvo vēgļu apmetnēs. Uh, Alžīrijas dienvidu austrumos un arī citur. Mēs saņemam dažādus ziņojumus un arī uh, uzņēmumus no gaisa, kas parāda, ka apmēram 8000 telšu tur ir uzcelts un uh, 26 līdz 30 tūkstoši Rietumsahāras iedzīvotāji dzīvo uh, šajās te bēgļu nometnās ārpus ajūnas. Uh, šie te miermīlīgie protesti, kuru nebija vārdarbības, uh, noved pie tā, ka Marokas karaspēks tika sapulcināts ap šo nometni un aizvien vairāk tika ierobežota šo nometņu dzīve, arī netika pielaists, kā ārvalstnieki ierod šajās nometnēs. Līdz ar to miera misijām vairs nebija vispār pieeja. Uh, šām, šīm apmetnēm, un tas pārkāpj mandātu un Marokas un ANO parakstīto nolīgumu. Tika nogalināts eh, kāds eh, Rietum-Sahāras zēns, 14 eh, gadu vecs viņš bija, un tika ievainot vēl pieci pieaugušie, kas piegādāja pārtiku šai apmetēji, un šis notikums radīja milzīgu spriedzi. Marokieši kā jau teicu, atradās uh, pirms trešās uh, um, sarunu kārtas uh, ANO paspārnē, un tad novembra sākumā šī nometne tika likvidēta un, kā jūs zināt, bija sarežģīti saņemt uzticamu informāciju, jo bija ļoti būtiski ierobežojumi, ko marokieši īstenoši arī saistībā ar ANO pārstāvi pieeju. Tātad ne tikai ANO personāls, bet uh, pat uh, citu valstu diplomātu un vēstnieku nevarēja piekļūt uh, šīm nometnēm. Arī Eiropas parlamenta deputāti un deputāti no citiem parlamentiem uh, vēlējās doties uz šo reģionu. Vilijas Mājers tika izraidīts, eh, kā arī eh, citi deputāti no Spānijas, Itālijas, Vācijas, Zviedrijas, Francijas un citām valstīm. Un tas, protams, nav pieņemami. Tas ir vienkārši izsmieklis, tā nevar rīkoties. Eh, tas parāda arī to, ka Marokai ir kaut kas slēpjams dažādi ziņojumi eh, liecina arī par to, ka Maroka lietoja um, ieročus, lai šos protestus apspiestu. Varēja būt arī daudzi bojāgājušie un eh, ievainotie. Human, Human Rights Watch uh, sastādīja ziņojumu, ka tas arī publicēja novembra beigās, un tas uh, stāsta par eh, smagiem spīdzināšanas gadījumiem. Rietumsahāras iedzīvotāji tātad pēc šīs nometnes likvidācijas tika a, eh, saņemti gūstā un spīdzināti. Tātad mēs zinām, ka a, eh, šeit ir a, bezmaz vai masveida nogalināšana notikusi. Un Maroka a, mēģina noslēpt šos savus šausmu darbus no visas pasaules. A, Dāmas un kungi, kā jau teicu, daudzus gadus nekas nav paveikts, eh, tika vienkārši pieņemts viss, ko dara Maroka, cilvēku tiesības eh, mīdītas kājām, un tagad situācija ir tāda, kāda tā ir. Eiropas Savienībai šajā situācijā ir būtiska atbildība. Spānija vienmēr ir mēģinājusi uh, izvairīties no atbildības pēc uh, kolonizācijas beigām. Francija drošības padomē arī nedarbojās uh, pietiekam aktīvi, lai atrisinātu šo konfliktu. Eiropas Savienībai tagad ir iespēja šodien uh, izvēlēties uh, citu stratēģiju un sākt to īstenot. Pirmkārt, ir jārūpējas par to, lai ANO karaspēka mandāts tiktu īstenots, un tas nozīmē, ka jāīsteno arī referendums, un tad būtu iespējama arī neatkarība, kā tas tika apspriests 92. Eh, gadā ANO drošības padomē. Un Francija nedrīkst vairs atbalstīt Maroku. Ir jābūt ANO uzraudzībai šeit attiecībā uz uh, cilvēktiesībām Rietumsahārā. Nevienā citā pasaules daļā miera misijas uh, um, viņiem nav jāprasa šīs tiesības, tas tiek vienkārši uh, ievērots, tāpēc mēs redzam šeit, ka tiek pārkāptas starptautiskās tiesības. Uh, arī Maroks un Eiropas Savienības zivsaimniecības noliegums ir nelegāls, jo tur tiek teikts, ka Eiropas kuģi var arī rietum Sahāras eh, teritoriālajos ūdeņos eh, zvejot. Ja Eiropas eh, komisija pagarinās šo noliegumu, jo tas beidzas nākamā gada februārī, tad parlamentam um, ir tomēr jāiestājas par Riestumu Sahāras republika un eh, jārūpējas par to, lai šajā nolīgumā netiktu iekļaut Rietumu Sahāras teritoriālajie ūdeņi. Šie resursi pieder Rietumu Sahārai un Marokai vispār nav nekāda tiesiskā pamata šos resursus piesavināties un eh, nodot to lietošanas tiesības trešajām pusēm. Tie ir mūsu resursi un tos mums arī jāspēj izmantot. Uh, Cienītās dāmas, godātie kungi, priekšsēdētāja kungs, eh, mūsu pārstāvs ANO drošības padomē jau pauda savu viedokli pēc uzbrukumiem 15. novembrī. Um, tika teikts, ka um, mēs esam nonākuši krustcelēs, uh, vairs nevar turpināt kā līdz šim. Eiropas parlaments arī saskārās ar eh, spiedienu arī pagājuši nedēļ rezolūcijas dēļ, un jūs paudām savu satraukumu Marokai par situāciju Rietumsaharā, bet tas ir tikai sākums. Nākamais solis būtu jauna, uh, gudrāka politika pret Rietumsahāru, un Eiropas Savienībai ir jā, jācīnās par cilvēktiesību un starptautisko tiesību ievērošanu. Uh, Pirmkārt, Eiropai vajadzētu izdarīt spiedienu uz uh, iesaistītiem pusēm šajā konfliktā. Otrkārt, ir jānodrošina, lai panāktu progresu attiecībā pret Maroku, proti, lai Maroku ievērotu cilvēktiesības un uh, sniegtu arī uh, Rietumsahārai pašnoteikšanās tiesības. Treškārt, ir jāatzīst, ka risinājums uh, ir jāatrod Rietum-Sahārā, un tas nāktu par labu visām pusēm. Uh, miermīlīga, um, stabila uh, Ziemeļāfrika nāks par labu visiem. Uh, tad šis reģions varēs attīstīties un uh, uzplaukt. Mēs esam gatavi strādāt un uh, ja rietumsahārieši at, gribēs neatkarību, mēs esam gatavi to nodrošināt. Ir uh, jāpalīdz šim reģionam attīstīties pozitīvā veidā. Vēlreiz paldies par šo iespēju šodien šeit uzstāties jūsu priekšā, un, protams, esmu gatavs arī atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tengo también que decir que os traigo una documentación que está disponible. Es gribētu arī uh, piebilst, ka esmu jums atvedis līdzi dokumentus, kur ir pieejami šeit uz galda. Paldies! Salēka, uh... Paldies, Alsalēka <clears throat> kungs! Telefrānks kungs, divas minūtes. Paldies, priekšētāja kungs! Pirmkārt, es vēlētos uh, apsveikt uh, uh, pārstāvi, kurš ir šodien ar mums. Jā, mums uh, mūsu priekšā ir konflikts, eh, kurš jau ir izcinās vairāk nekā 35 gadus. Un ir, ir ļoti pārkāpti starptautiskie līgumi. Un tas ir skaidrs. Un es vēlētos uzdot eh, pārstāv, eh, pa, jautājumus pārstāvim, un es tos, šos jautājumus arī vēlāk atkārtošu. Uh, pirmkārt, kāds ir jūsu novērtējums rezolūcijai, kāda ir pieņemas Eiropas, kāda ir pieņemas Eiropas parlaments, kurā Marokas iestādes tiek apsūdzētas kā netaisnīgas. Es gribētu zināt jūsu novērtējumu. Un otrkārt, e, jaunumi, ziņas, kādas sniedz vairāki mēdī, runājot par pārkāpumiem, par cilvēktiesību pārkāpumiem. Jūs teicāt, ka jūs, jūs, jūs, ir, jūs baidāties, ka ir notikusi vēl kāda slepkavošana, un tāpēc es eh, vēlētos eh, iegūt precīzākus datus attiecībā uz cilvēkiem, kuri ir pazuduši, kuri ir ieslodzīti cietumos, un es vēlētos zināt, cik daudz cilvēki, jūsuprāt, ir iesaistīti šajos, šajos noziegumos, un treškārt jūs aprakstījāt ietvaru, Un jūs vēlaties, lai e, e, ANO misijas mandāts tiktu pagarināts, lai uz, u, novērotu cilvēktiesību situāciju. Un jūs zināt, ka to vajadzētu atbalstīt drošības padomē. Kādas ir iespējas uh, attiecībā uz šo lūgumu, kas ir arī mūsu rezolūcijā? Vai tas var kļūt par realitāti? Kā jū, jūs domājat, kā risinās sarunas? Paldies! Paldies, Salafrānkas kungs! Janets kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsētāja kungs. Pirmkārt, es vēlos apsveikt policārio frontes pārstāvis, un es jums pasakos par informāciju, kādu jūs mums esat sniedzis. Tas, ka Eiropas parlaments ir jūs ielūdzis būt šeit, um, lai, mūs, uh, lai ar mums runātu, tas ir ievērojams fakts. Ņemot vērā iniciatīvas, kuras mēs esam pieņēmis kā parlaments, un uh, pa, tik minēts, ka šis, šie strīdi risinās jau vairāk kā 35 gadus, un, un ir ļoti grūti tātad raudzīties uz to visu vēsi un objektīvi ir ļoti grūti nošķirt eh, re, reālo no neīstā šajā konfliktā. Un es vēlētos norādīt uz to, ka, ka Franko eh, diktatūras tātad laikā zaļajā mar, eh, marta demonstrācijā tas bija veiksmī, veiksmīgs mēģinājums un kopš tā laika Spānija vairs uh, nav varējusi ietekmēt lēmumu pieņemšanu saistībā ar pašnoteikšanos. Un vienīgais, kas ir paveikts, tad Spānija un demokrātiskās valdības dažādas valdības ir atbalstījušas dekolonizācijas procesu, ņemot vērā ANO mandātu, un tas turpinās. Un man pārsteidz tas, ka jūs atbalstījāt uh, stabilu uh, ziem, Ziemeļu Āfriku, un šajā situācijā Ziemeļa Āfrika, tad pirmais, kas mūs satrauc, ir, ir Sahāras iedzīvotāja liktenis. Spānija uh, eh, atbalsta, sniedz palīdzību. Uh, humāno palīdzību un da, eh, da, sakārs cilvēkiem, bet ir negatīvas sekas šim konfliktam. Tad ir citas negatīvas sekas, tātad šī nestabilitāte Ziemeļāfrikā un konflikts eh, starp Maroku un Alžīriju. Alžīrija ir vēl viens svarīgs spēlētājs, bet Alžīrija šajās debatēs netiek minēta lūdzu, ievērojiet jums doto piešķirto runāšanas laiku. Tad veikalkungs divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji par to, ka šodien šeit notiek šīs debatas. Es domāju, ka tas dos lielu ieguldījumu, lai atvieglināt nākotnes diskusijas, kāds būs vajadzīgas, lai atrastu um, risinājumu Rietum Sahāras problēmām. Un es vēlētos teikt, ka rezolūcija, kur ir pieņēmis parlaments, tā netika pieņemta dēļ šiem te notikumiem, kas risinājās. Tad šo te dokumentu parlamentu atbalsta visas politiskās grupas, un ar šo dokumentu tiek atzīts, ka šis ir ļoti īpašs uh, notikums, un mēs to nevaram, mēs to nevaram neievērot. Tad ir problēma ir tā, ka tiek pārkāptas cilvēka tiesības, un tāpēc man ir pakas reakcija, un man jau sevišķi pārsteidz Marokas uh, sabiedrības reakcija tā uh, e, pub uh, e, publiski protestēja pret šo re parlamenta rezolūciju. Tā nav demokrātiska reakcija. Un nav labi arī tas, ka bija vairāki pieņēmumi, kurus uh, pauda spāņu politiķi. Tas nebija pieņemami. Liels paldies par jūsu uzticēšanos Eiropas parlamentam. Es tiešām domāju, ka Eiropas parlaments ar šo rezolūciju pauda vēstījumu Eiropas Savienībai, lai Eiropas Savienība būtu vairāk iesaistīta eh, Rietum-Sahāras problēmu risināšanā. Un eh, lai sahāriešiem būtu tiesības uz pašnoteikšanos, kā, kādas ir citām tautām. Paldies! Paldies. Romeo kungs, divas minūtes. Vispirms vēlos um, apsveikt Policārio frontes pārstāvi, pārstāvis ar to, ka viņi ir šeit. Un otrkārt, tad pēc visiem uh, šiem gadiem Polisārio fronte ir apņēmusies risināt konfliktu Rietum Sahārā, un to ir svarīgi atzīt, jo runājot par atbildību, uh, nu, no dažādu spēlētāju puses ir, daž, ir spēlētāji, kur ir izrādījuši šo atbildību ar, atbildību ar lielāku drosmi un lielu pašu upurēšanos. Un šķiet, ka Maroka nav tik spēcīgi apņēmusies risināt problēmas. Un ir žēl, ka iepriekšējā dezinformācijas eh, kampaņa ir uh, tad vainājusi šīs rezolūcijas spēku. Tomēr tad joprojām ir uh, var, uh, spēki, kas cenšas ietekmēt uh, rezolūciju. Un, un tad, tagad mēs uh, komitejā runājam par šo zivsainiecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Maroku. Uh, par eh, zivsainiecības produktu liberalizāciju, un mūsu lūgums ir šāds, tad, lai ziņojums tiktu pārbaudīts, vai Marokai tiešām ir tiesības noteikt, kā Rietum-Sahāras resursi tiek izmantoti, un mans iespējas ir tāds, ka un viņiem šo te tiesību nav, tāpēc šis te no, nolīgums būtu jāpārskata. Paldies! Paldies, Romeva skunks! grupas eh, ru, pēdējais runātājs. Paldies, priekšētāja kungs. Es vēlētos eh, pateikties eh, Demokrātiskās Rietumsahāras republikas pārstāv, pārstāvim. Tad pirmdien bija notikumi Asmāras pilsētā, kur arī, kur arī ir okupējuši Marokas spēki. Tad bija jauni cilvēki, kas tika arestēti, tāpēc es vēlētos uzzināt, kas tur notika, tieši no jums. Un otrkārt, es vēlētos teikt, ka tad eh, man, mana parlamenta, par, parlamenta grupa jūs pilnībā uh, atbalstīja. Un es vēlētos, lai jūs to teiktu arī Marokas sabiedrībai, un mēs pasakāmies eh, par šo te mm, nevērtībīgo pretošanos. Tad attiecībā uz sarunām es vēlētos zināt šo sarunu kontekstā, kā ir iespējams šāds, šā, šād, kā ir iespējams šāda vienkārša lieta, kā varēja notikt tas, ka jau gadiem uh, starptautiskie likumi nevar tikt uh, īstenoti šajā valstī. Un Spānijas valdības tātad šī mm, noledžašā attieksme, tā neatbalsta uh, šo de dekolonizācijas procesu. Tātad kāds ir jūsu viedoklis par to, eh, kāda loma ir Spānijas valdībai šajā konfliktā? Tā um, neatbalsta administrāciju. Es domāju, ka ANO ir jāspēlē lielāka loma, un Eštons kundzei, kā augstā, augstajai pārstāvei, Um, tad, tad viņai arī šis jautājums būs svarīgs. Paldies! Utsalikas uh, kungs, jums uh, tiek dots vārds, uh, lūdzu, nerunājiet ilgāk par piecām minūtēm. Es ļoti centīšos. Paldies, ka devāt man vārdu. Pirmkārt, Tātad ir eh, politiskas problēmas. Eh, pastāv netaisnība, tāpēc, ka vienkārši tāpēc, ka eh, Rietum Sahāras iedzīvotāji vēlas balsot, viņi vēlas piedalīties demokrātiskā balsošanā. Un tas ir pārsteidzoši, ka mūsdienu pasaulē tātad tad, tur ir iesa, iesaistīti vairāk, vairākas kapitāla plūsmas. Un tad, tad eh, vietās, kur nu, risinājās šie notikumi, tad, tad š, š, šīs vietas ir 20 <clears throat> minūšu attālumā no Las Palmas, no Spānijas, tad mēs esam ļoti tuvu Spānijai. tikai 40 jūdzes eh, no eh, Gibraltāra. Tas ir ļoti tuvu Eiropas robežai. Un ir parakstīts nolīgums starp Maroku un Polisārio fronti. Un Polisārio fronte ir vairāk kārt piekāpusies, lai šis nolīgums varētu tikt parakstīts 91. gadā. Un ANO misija tur atrodas, lai organizētu referendumu bet eh, tas vēl nav noticis vienkārši tāpēc, ka Mar Maroka nevēlas, lai šis eh, no referendums notiktu. Līdz 92. gadam ne, tad ne, nebija tad eh, runas par šo referendumu. Un daudz marokieši ir iek, tātad, iekārtojušies okupētajās eh, zonās. Bet eh, valdība teica, ka referenduma nebūs, kaut arī nolīgums pastāv, un tur ir tāda kā pretruna. Liela pretruna starp to, kas notiek Sahārā, un to, kas notiek uh, Sudānas dienvidu daļā, kur Eiropas Savienība un starptautiskā kopiena vēlas panākt nolīgumus ar, eh, sud, starp Sudānu un Dienvidsudānas valdību. Viņi vēlas, lai šie nolīgumi tiktu īstenot laicīgi. Bet ir pagājušie 20 gadi kopš drošības padomu pie, pieņēma šo rezolūciju, bet uh, ir vairāki padomas locekļi, kuri ir teikuši, ka tad, ja Maroka nevēlas referendumu, tad tā, tā arī nebūs. Tad, tad uh, mēs neesam pret uh, Maroku, Tad mēs esam maza valsts, mēs vēlamies dzīvot eh, mierīgi, un mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība mums palīdzētu atgriezt eh, stabilitāti. Tad tieši Marokā neatzīst robežu. Un ņemot vērā šo situāciju, es jau vairāk nekā 15 gadus Ja Marokā neatzīst robežas un neatzīst savu kaimiņu robežas, tad miera nebūs. Kādas e, ir izredzes? Lai tiktu veikt starptautisku izmeklējumu, lai izgaismotu situāciju, kāda ir pašlaik. Marokā E, izsūtā cilvēkus. Un jautājums no mūsu puses. Cik daudz e, upuru, kāds ir upuru skaits šodien? Un kādi ir, e, cik, cik cilvēki tika nogalināti ajūnām? mēs neslēpjam uh, faktus, mēs, mēs sakām taisnību. Tātad, tātad uh, 26 tūkstoši līdz 30 tūkstoši civiliedzīvotāji dzīvo nometnēs. Ņemot vērā to, ka desmitiem tūkstoši, kuri ir ieradušies no Marokas uh, armijas, Tātad eh, cilvēki sāka beigt uz, eh, sāka beigt uz ajūnu, bet eh, bija vairākas dienas nekārtības un daudz cilvēku pazuda, un mēs nezinām, vai viņi ir dzīvi vai miruši. Neviens to nevar pateikt. To nevar pateikt žurnālisti. Daži no viņiem pavadīja ajūnā trīs dienas, un tad tika izsūtīti no valsts to neviens nevar pateikt, jo Maroka nevēlas, eh, eh, nevēlas mm, paust šo informāciju. Tātad uh, eh, ir, notiek uh, aplēkums. Uh, un Spānijai ir administratīvā vāra, un Spānija nevar vienkārši teikt, ka tā aizgāja 76. gadā, un tai nav nekādas atbildības. Tā ir atbildība, un ANO ir atbildība, morāla atbildība, eh, no, pabeigt šo procesu, šo te pašnoteikšanās procesu refer referendumā. To es varu eh, teikt, tad situācija ir ļoti nopietna. Un kā jau teica mm, godātais eh, komitejas loceklis, tad vakardien eh, Marokas eh, spēki ieradās vairākās ajūnas skolās un viņi sita bērnus, visu postīja. Būtībā tā ir etniskā tīrīšana, kas notiek. Un Rietum Sahāra tiek pilnībā nošķirta no Marokas. Man nav palicis daudz laika, bet es vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam, ka Eiropas Unībai vajadzētu spēlēt aktīvāku lomu, vajadzētu būt īpašam uh, Eiropas Unības sūtnim šajā zonā. Tas būtu tieši ieguldījums, lai konflikts tiktu risināts. Mēs vēlamies spēcīgu politisku signālu Marokai, un tas ir arī Marokas interesēs, lai šis konflikts uh, tiktu izbeigts. mums ir jāizveido demokrātiska rezolūcija, kas ļaus eh, iedzīvotājiem eh, iznot eh, pašnoteikšanās tiesības. Paldies! Mi spiace, ma devo uh, contingentare ulteriormente a... Paldies! Uh, tagad nākamajiem pieciem runātājiem pa minūtei. Uh, Milan Mom, paldies! Uh, Polisārijā Francijas pārstāvim par eh, viņa versiju. Eh, kap, divi jautājumi, kāpēc nebija iespējams eh, mierīgi mm, novākt šo nometni? Kas tur notika, kāpēc ir jūsu versija, vai tur bija ekstrēmisti no polisārio puses, kas darbojas? Es gribētu arī jautāt par zaudējumiem, vai bija Marokas uh, pusē zaudējumi, un kā jūs uh, redzat uh, tālākās sarunas ANO, ņemot vērā šo spriedzi, kāda tā ir? Paldies, Milan Mankungs. Parņokungs, viena minūte. Paldies par šīs sēdes organizēšanu. Uh, Ir ļoti žēl, ka uh, Alžīrijas eh, ministrs negribēja pieņemt jūsu priekšlikumus, jo būtu uh, liederīgi arī dialogs ne tikai ar Polisārio, bet arī ar uh, Alžīriju, lai mēģinātu nodrošināt uh, pozitīvu rezultātu šai situācijai Rietum Sahārā. Es biju Ajunā un Es eh, neredzēju to, ko mm, teica Polisārio pārstāvis. Es eh, nevarēju arī būt nometnēs, un tāpēc es gribētu dzirdēt, eh, kāpēc tad šodien ir tāda situācija nometnēs, kāda tā ir. Es arī domāju, ka mums ir jāsņem vairākas uh, atbildes, kāpēc nav iespējams uh, turpināt ģimenes vizītes, uh, kas taču ir humāna iniciatīva. Un es arī gribētu jautāt. Es tad vakar dzirdēju, ka ir izra Polisario ir izraidījis eh, Mustafu Asamu uz eh, Mauritāniju, un tas ir pārsteidzoši, jo juridiski tas eh, neatbilst Ženēvas konvencijai 51. gada. 51. gada Ženēvas konvencijai informācijai Alžīrijas ārlietu ministrs vakar paziņoja, ka viņš nevar ierasties citu eh, pasākumu dēļ. Dodzo eh, Gomeskundze minūte. Par eh, šo uzbrukumu es domāju, ka vajadzētu apmeklēt Ajunu parlamenta delegācijai, jo ja citi ir varējuši tur ierasties, tad arī parlamenta delegācija varētu ierasties un noskaidrot faktus. Eh, Marokai ir mums eh, jādod informācija par bojā gājušiem un ievainotajiem un apcietinātajiem, un mēs Eiropas Savienībā nevaram aizvērt acis uz šo eh, konfliktu Rietum Sahārā. Par cilvēktiesību situāciju un to, ka nav nodrošināta pašnoteikšanās, uh, Šie ir jautājumi, kas ir Eiropas Savienības interesēs, un risinājums nāktu par labu gan Rietum Sahārai, gan arī Marokai, jo šajā reģionā ir gan uh, nafta, gan zvejas uh, resursi, bet nav saskaņas. Ir uh, teroristi, un ja šī situācija turpināsies, tad radīsies jauni teroristi. Piemērs Austrum Timora, kas tagad ir laba attiecība piemērs ar Indonēziju, lai gan Indonēzija bija agrāk okupējusi Austrum Timoru. Lūdzu, ievērojiet eh, laiku, jo mēs jau kavējam, un mums vēl ir dienas kārtībā jautājumi un eh, vēl ir paredzēts atbildes uz šiem te jūsu uzdotajiem jautājumiem. Nākamais runātājs lūdzu. Ir grūti uh, iegūt skaidru priekšstātu, un šeit ir situācija, kur cilvēki ir zaudējuši dzīvības pašnoteikšanās ir eh, universāla visu eh, tautu tiesība. Un, eh, lai nodrošinātu pašnoteikšanos referendums ir vienīgais risinājums, kā to izdarīt. Kā jūs domājat, kādas ir iespējas nodrošināt progresu e, reģionā. Jūs atbalstījāt e, miera un labklājības e, principu Ziemeļāfrikas valstīs, tāpēc es jautāju, kā varētu nodrošināt šo pašnoteikšanos, ja referendums nebūtu iespējams. Paldies, un Pans Erikungs eh, pēdējais runātājs lūdzu arī ievērot uh, reglamentu. Paldies! Es domāju, ka ir eh, svarīgi, uh, ka Polisārio uh, frontes pārstāvis ir un ir šeit un ir svarīgi inform, saņemt informāciju Tātad eh, rezolūcija nosoda eh, mm, notikums eh, pēdējā laikā un iedrošina atrast brīsinājums arī darbojoties ANO. Es domāju, ka Eiropas Savienība var veicināt šo mm, procesu. Tāpat arī ir runa par resursu lietošanu Eiropas Savienība varētu veicināt pozitīvu dialogu, un es gribētu dzirdēt jūsu eh, nostāju, jo sarunās ir jābūt eh, noteikumiem, kas ir jāievēro. Pirmkārt, ir jādomā reģiona mērogā par šo konfliktu, un arī eh, jāpaturprātā Alžīrijas jautājums. Uh, Otrais, eh, tas, ka ir jāizbeidz vienpusējas eh, darbības un provokācijas, un eh, tas viss ir jāapspriež esošajā sarunu raundā. Es piekrītu, ka ir jābūt Eiropas parlamenta delegācijai, un kam būtu jāpiedalās dialogā. Es domāju, ka ir jābūt eh, delegācijai, kas bez aizspriedumiem ierodas un noskaidro faktus. Eiropas Savienībā ir jāspēlē svarīga loma konflikta risināšanā. Paldies, Pansēri kungs, tagad laiks eh, atbildēm piecas minūtes, jo mums eh, ir maz laika. Campamento, en una pregunta, ¿por qué el campamento fue destruido? jūs gribat zināt, kāpēc šī nometne tika iznīcināta. Pavisam vienkārši bija mierīga demonstrācija, faktiski mierīgs protests bija šīs nometnes izveidošana. Nometne pastāvēja apmēram mēnesi un organizētāji rīkoja sarunas ar Maroku. Tās turpinājās mēnesi un tagad uh, mēnesi vēlāk eh, Maroka eh, viņus eh, apsūdz. Apsūdz par to, ka viņi ir noziedznieki, un tagad lielākā daļa no viņiem ir kara tribunāla priekšā mēnešu laikā Marokas pārstāvis minēja eh, māsmēdījos, ka notiek informā, notiek eh, sarunas ar šīs nometnes organizētājiem, kam ir pamatotas prasības, un tagad pēkšņi Maroka ir pilnīgi mainījusi savu uh, informāciju par uh, sarunām. Marokas puse negrib sarunas, viņi grib uzspiest savu nostāju, Un par autonomijas priekšlikumu Polisārio eh, frontē pieņēma to kā alternatīvu 2003. gadā, kad Džeims Beikers eh, ieradās ar savu projektu drošības padomē un Polisārio fronte to pieņēma. Mēs varam pieņemt autonomiju kā alternatīvu, bet mēs negribam, lai tā tiktu uzspiesta tā, kā to dara Maroka, izslēdzot visas eh, pārējās iespējas. Līdzīgi kā Dienvidu Sudānā notiek referendums, bet ir iespēja balsot tikai vienā veidā. Tas ir eh, absurds. Pēc 17 eh, gadu kara Maroka pieņēma referendumu 1991. gadā tas bija referendums, kurš ļauj izvēlēties neatkarību vai palikšanu Marokas sastāvā, un tagad Maroka negrib referendumu, viņi grib uzspiest savu nostāju. Mēs eh, pieņemam, mēs piedalāmies eh, dialogā, un, eh, bet ir drošības padomē, ir pārstāvji, kas aizstāv Maroku. Es esmu e, studējis Francijā un man ir, e, es cienu gan frančus, gan viņu kultūru. Alžīrijas ministrs nav šeit. Un bet e, es man jāatzīst, ka Francija dod gan atbalstu, gan ieročus Marokai. Uh, Alžīrija ir atbalstījusi Polisāri un joprojām atbalsta, un arī viņi neslēp šo faktu. Tāpat arī līdzīgi ir Namībijā un citās atbrīvošanas kustībās, un viņi atbalsta arī e, palestīniešus e, Alžīrijā. Alžīrijai ir robeža ar Rietumu Sahāru un ar Maroku. Un izskatās, ka e, kāda tad ir Francijas nostāja, vai viņi pieņem šo okupāciju. Tas ir gan principi, gan cilvēktiesība jautājums. Tālāk es varu jūs informēt par to, ka ir notikus, notikušas uh, sarunas par šīm ģimenes vizītēm, bet uh, Marokas puse nepieļauj uh, šīs vizītes. Jautājums par jo vizīti Marokā jā, to varētu eh, sarīkot, bet eh, Maroks puse ir tā, kas bloķē eh, procesu. Kas notika Rietum Sahārā? šeit eh, cilvēks, eh, kuru pieminēja, kurš tika it kā izraidīts uz Mauritāniju, viņš netika izraidīts, viņš izvēlējās, eh, viņš izvēlējās uz turienu pārvietoties, viņš netika izraidīts, un Polisario frontai nav nekādu grūtību ar to, ka notiek vizītes uz atbrīvoto zonu Polisario kontrolē. Uh, Mēs eh, aicinām eh, Eiropas parlamenta deputāts, bet jums būtu jāierodas kā delegācijai. Jūs varat arī apmeklēt eh, Ajunu un tikties ar ģimenēm Ajunā un citur un redzēt, kas notiek. Jā, man nav palicis laika, bet man ir jāpasaka Gomešs kundzei. Uh, ka mēs apsveicam Portugāli, jo eh, Portugāle eh, tiešām ir ņēmusi eh, vērā un ievērojusi savus, savu atbildību Austrum Timorā. Mēs gribētu, lai referendums notiktu pēc iespējas ātrāk. Pour, est-ce que si, si le référendum ne peut pas être organisé Et pourquoi Je vous dis une anecdote. Un, eh, eh, es jums eh, pastāstīšu tagad par šo situāciju. Tātad Maroka iesaka autonomiju no vienas puses, bet re, un ir referendums, bet viņiem ir ļoti pretrunīga nostāja par pašnoteikšanos. Uh, jo eh, rietumi sākārieši ir vienīgie, kas eh, nevar balsot eh, referendumā. Kāpēc? Ir saka, ka nevajadzētu vairot mikrovalstis, bet mēs būtu lielāka valsts par 32 valstīm, kas ir ANO sastāvā. Mēs būtu lielāka valsts par daudzām arābu un uh, klusā okeāna reģionu un pat e, Eiropas valstīm. Tad, tad mēs e, neredzam, kāpēc e, tad dažas valsts var būt tik liels, cik tās ir, un mēs nevaram. Tagad mans laiks ir beidzies. Paldies. Paldies, man ļoti žēl, ka mēs nevarējām runāt vairāk par visiem šiem jautājumiem. Kā jūs zināt, mēs organizējam jūsu eh, tikšanos ar jums un ar eh, Marokas eh, ārlietu ministru, bet mums jau bija ieplānoti citi pasākumi, kas mums neļāva varbūt apspriest šos jautājumus tik ilgi, cik mēs būtu gribējuši, bet bija ļoti interesantas uzstāšanās un Mēs eh, novēlam jums eh, panākumus eh, un mēs vēl tiksimies vēlāk šodien. Perfetto. Bene.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 Bene, grazie per eh, la velocità. Paldies. Paldies, ka šeit eh, eh, tik ātri mēs varam pārkārtoties šeit zālē, lai varam turpināt. Arī joprojām laiks iet uz priekšu, mums ir jāturpina darbs. Tagad uh, Komisijas pārstāvji ir ieradušies un uh, ANO ģenerāla sekretāra īpašais pārstāvs Irāks jautājumos. Stevensona kungs varētu nākt uz priekšu. Tātad, kā jau teicā, no ģenerāla sekretāra īpašais pārstāvs Irāks jautājumos Melkart kungs ir ieradies un uh, ir pārstāvāt arī Eiropas parlamenta delegācija ar Irāku. Uh, Un uh, ir uh, lieliski, ka Melkārtkungs ir ieradies, jo ir jāapspriež pēdējā notikuma attīstība Irākā. Šalārs Talabānī uh, pirms divām nedēļām parlamentā tika apstiprināts par prezidentu, un uh, pirms divām nedēļām Talabānī deva uzdevumu Maliki premjerministram veidot um, valdību. Parlamenta priekšsēdētājs arī ir ievēlēts. Un eh, tas ir tagad eh, valsts jaunais institucionālais ietvars, un eh, tas vieš optimismu. Uh, pat ja, protams, dažādas problēmas vēl ir jārisina. Ir pagājuši tagad deviņi mēneši kopš vēlēšanām. Mēs ceram, ka um, tagad iestāsies tā zinām stabilitāte valstī un uh, Irākas. Uh, stabilizācija noteikti būs arī turpmāk eh, starptautiskās sabiedrības prioritāte. Vasarā ir paredzēts ASV karaspēku izvest, un mēs ceram, ka um, tādējādi neradīsies eh, nekādas eh, nepārvarams problēmas Irākas institūcijām, kurām patiesībā jau tagad ir ļoti grūti gan politiskā, gan drošības aspektā uh, darboties. Jūs zināt, ka Eiropas Savienība šeit ir ļoti daudz darījusi, ir um, kopš 2003. gada uh, Eiropas Savienība darbojusies Irākā uh, un uh, sniegus palīdzību humānā palīdzības veidā un attīstībai un atjaunotnē. Eiropas Savienība nesen uh, parakstīja partnerības un sadarbības nolīgumu ar Irākas valdību un saņēma arī oficiālu pieprasījumu atbilstošai procedūrai. Mauro kungs būs referents. Es uh, gribētu, Melkārt kungs, jūs aicināt izteikties. Mēs noteikti ļoti uzmanīgi jūs uzklausīsim Un uh, gribētu arī pateikties jums un ANO personālam, uh, kas strādā Irākā. Melkārt kungs, lūdzu, jums došu desmit minūtes laika. Liels paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies par jūsu laipniem vārdiem. Un uh, tiešām mani kolēģi strādā ļoti sarežģītos apstākļos Irākā situācijā, kurā uh, mēs varam redzēt, ka pakāpeniski tiek panākts progress, bet uh, šad un tad mēs atkal saskaramies ar problēmām. Kaut gan uh, Irāka ir nonākusi ļoti būtiskā savas attīstības fāzē. Un man ir tas gods šodien ar jums dalīties iespaidos uh, un stāstīt par faktiem un uh, paust savu viedokli par attīstību. Eiropas Savienība ar dalību valstīm uh, noteikti uh, turpinās uh, aktīvi iesaistīties Irākas atjaunotnē, normalizējot uh, situāciju un Irākas vietu starptautiskajā sabiedrībā. un eh, jāintegrē šī valsts arī reģionā un jāveicina sadarbība ar Eiropu Irākai, jo Eiropa ir ļoti būtiska pasaules daļa. Sākumā gribētu uh, izteikties par politisko procesu, kāds ir uh, tas bijis, uh, un tas ir bijis dominējošais aspekts 2010. gadā, un tas sākās jau pirms gada. Uh, Uh, pieņemot vēlēšanu likumu. Tas bija ļoti garš process, uh, bet uh, galu beigās um, visi vienojās par vēlēšanu likumu, un tas bija ļoti svarīgi, jo tas bija pirmais gadījums, kad tika organizēta pārēja no vienas vēlētas valdības uz nākamo vēlēto valdību, un pirm, un tas ir jāatzīmē, ka šeit neiesaistījās īpaši Amerikas puse. Tātad tā bija tiešām pirmā fāze uh, neatkarīgā uh, stabilizācijas procesā, suverēnā procesā Irākā, un uh, tāpēc tik nozīmīgi bija vēlēšana likuma pieņemšana. Pēc tam mēs varējām vērot priekšvēlēšanu kampaņas, kas bija daudz brīvākas kā agrāk, kā jebkad agrāk. Uh, Protams, bija arī dažādi incidenti, kas ir jāatzīmē, un tomēr tie um, nekādā ziņā neietekmēja vēlēšanu rezultātus. Uh, vēlēšanu aktivitāte bija 62-63%. Tā ir liela aktivitāte, un daudz irākieši tiešām svinēja šo iespēju beidzot uh, doties uz vēlēšanām. Un balsu skaitīšana Um, aizņēma būtisku laiku, bet uh, tā tika balstīta uz uh, pienācīgu procedūru, lai nodrošinātu ticamu rezultātu. Kaut gan uh, pret uh, rezultātiem tika iesniegta apelācija un bija balsis jāpārskaita. Uh, tomēr tas notika, un tas arī izskaidro to, ka tikai maijā beidzot tika paziņot rezultāti. Un pēc tam sākās tāds garš valdības veidošanas process, kas uh, Irākā ir kaut kas pilnīgi jauns. Tas ir arī pilnīgi suverēns process bijis, un to organizēja galvenie partiju bloki, kas tika ievēlēti parlamentā. Un uh, tagad joprojām šis process vēl nav pilnībā pabeigts. Uh, Kaut gan eh, šķiet, ka mēs esam tam ļoti tuvu, no, ļoti tuvu noslēgumam. Es ļoti uzmanīgi izvēlos savus vārdus, jo ir grūti tagad tā pateikt, kā tas viss beigsies, bet ir gaidāms, ka šis process varētu eh, drīz beigties, un tagadējais premjers Maliki, kuru prezidents Talabāni ir lūdzis veidot valdību, arī tiešām varētu būt nākamais premjers. Tagad notiek sarunas. Uh, par eh, virkni neatrisinātu jautājumu, kas bija darba kārtībā tiekoties eh, galvenajām partijām. Un eh, jau no novembra sākuma tas notiek, un no, no otras puses tiek izvēlēti kandidāti dažādām ministru pozīcijām. Daudzi ir izbrīnīti, kāpēc tas uh, ilgs tik ilgi, kāpēc eh, vēl nav eh, izveidota valdība, ir jāsaprota Irākas eh, iekšēja attīstība. Tas ir kavējis īstenot šo te valsts atjaunotni, veidojot pamatu ekonomikas attīstībai un nabadzības apkarošanai. Uh, ir daudz prioritātes, kas šī gada laikā ir nedaudz atstāts novārtā, un tomēr es domāju, ka ir jānovērtē arī tas, ka nav nekādu uh, precedentu uh, šādiem uh, valdības pārmaiņu procesiem. Un ņemot to vērā, es domāju, būtiskākais sasniegums ir tas, ka visas puses ir apņēmušās ievērot konstitucionālo procesu, lai nodrošinātu jaunas valdības izveidi. Tas ir tādas spekulācijas par to, kādas varētu būt domstarpības, uh, es atvainojos atšķirības starp uh, iepriekšējo valdību un uh, jauno valdību, jo tur varētu būt diezgan liela turpināmība jo pozīcijas ir ļoti līdzīgas. Un tomēr es domāju, ka mēs varam uh, gaidīt nedaudz atšķirīgu um, spēku samēru, jo so, sunīti būs vairāk pārstāvēti um, uh, nekā tas bija agrāk. Un mans iespējas ir tāds, ka parlaments arī spēlēs būtiskāku lomu, uh, sadarbojoties ar valdību. Un uh, tā sauktā Nacionālā augsto politiku padome uh, apkopos galveno bloku līderus un būtisku lomu spēlēs droši vien arī nodrošināt labāku līdzsvaru nekā tas ir bijis līdz šim. Bet, kā jau teicu, tas ir um, tikai spekulācijas un ir uh, sarežģīti vēl progresēt šī procesa rezultātus. Vienošanās par uh, jaunas valdības izveidi ir ļoti svarīgi, jo jaunajai valdībai būs jārisina drošības situācija valstī. Drošības situācija, protams, ir uzlabojusies salīdzinot ar tiem drūmajiem gadiem, kas bija 2006, 2007 un arī daļai 2008 gads. Un tomēr ir arī uh, negadījumu skaits. 2010. Um, gadā nogalināto skaits nav būtiski samazinājies, salīdzinot ar to pašu periodu 2009. gadā. Un tas mums joprojām rada bažas. Daudzi novērotāji tomēr uzsver, ka Irākas drošības spēku kapacitāte ir uzlabojusies, spējas ir paplašinātas Un, protams, ka tas ir būtisks uh, kritērijs, lai sagatavotos situācijas un problēmu risināšanai, kas varētu rasties 2011. gadā. Irāka un ASV ir noslēguši divpusējus uh, nolīgumus par to, ka ASV karaspēks uh, 2011. gada laikā atstās Irāku īpašas bāžas attiecībā uz drošību, un jo īpaši pavisam nesen pievēršamies vairāk minoritātēm, kristiešu minoritātē Ninā un Bagdādē. Un šīm minoritātēm uh, arī Eiropas Savienības institūcijās tiek pievērsta uzmanība, un tas ir tiešām pozitīvi. Arī mēs atbalstām ar savām aktivitātēm īrākiešus, lai varētu aizsargāt pēc iespējas vairāk šīs minoritātes. Es domāju, ka ir iedrošinoši tas, ka Irākas pārstāju padome arī ir pievērsusies minoritāšu jautājumiem, uh, un mēs noteikti turpināsim ar viņiem strādāt, lai uzlabotu situāciju, kāda ir šajā valstī ar mazākumtautībām un citām minoritātēm. Runājot par uh, visu notikumu uh, kopumu, kas ir noticis kopš 2003. gada un tā ietekme, tātad ņemot to vērā, Irāka joprojām uh, saskars ar būtiskiem uh, Uh, deficītiem uh, e ekonomikas attīstībā, investīcijās, ir jāapkaro nabadzība un tiek lēsts, ka apmēram 25% Irākas iedzīvotāji dzīvo nabadzībā. Es varētu iedzināties detaļās, bet es uh, ceru, ka tad, kad uh, situācija drošības jomā un politiskajā jomā uzlabosies un būs stabila valdība, tad tā varēs uh, īstenot uh, savus pasākums, un 2011. gads uh, būs uh, produktīvāks šajā ziņā. Noslēgumā nedaudz par ANO lomu un par Eiropas Savienības lomu Irākā. ANO loma balstās uz drošības padomas rezolūcijām, uh, īpaši 1770, kas tika pieņemta 2007. gadā. Un eh, tas mandāts ir eh, tāds, ka ANO palīdz pēc Irākas valdības pieprasījuma cilvēktiesību aizstāvības, politiskā procesa un humanitārās un attīstības palīdzības jomās. Un mēs tā dara, to darām cieši uzturot kontaktus ar valdību, ar parlamentu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, bet jāuzsver, ka balstoties uz politisko vienošanos drošības padomē, mēs darbojamies tiešām, ja Irāks valdība mums lūdz to darīt. Mūsu aktivitātes nākotnē būs galvenokārt atbalstīt politisko procesu, kas cerams veicinās stabilitāti šajās te eh, zonās, kur ir problēmas, un um, eh, arī eh, cenšoties rast risinājumu starp arābiem un kurdiem šajā strīdā, un um, minot arī Kuveitu, ir jānoslēdz septītās sadaļas sankcijas, un joprojām Irāk ar tām saskaras atsaucoties uz 991. gada Persijas līča karu. Un ir eh, jāveic eh, grozījumi likumos un konstitūcijā, ņemot vērā gūtās mācības no pagātnes. Mūsu cilvēktiesību mandāts sniedz mums iespēju regulāri ziņot par cilvēktiesību uh, situāciju, ņemot vērā arī dažādas cilvēktiesību pārkāpumus, uh, un uh, tos varam arī risināt. Tad šajā ietverā mēs arī uzraugām situāciju Ašrafas uh, nometnē un uh, regulāri tiekamies ar valdības pārstāvjiem, lai uzturētu cilvēktiesības komentāro situāciju, palstoties uz virkni svarīgāko principu un atgādinām Irākas valdībai par šiem principiem, ka tie ir jāievēro. Un visbeidzot par ES lomu. Mēs uh, esam ļoti apmierināti ar sadarbību ar ES delegāciju un daudzām dalībvalstīm. Mēs uh, ceram un sagaidām, ka Eiropas Savienība arī turpmāk palīdzēs Irākai um, veikt atjaunotnes darbus un um, sadarbības ietverā mēs ļoti pozitīvi vērtējam ES iesaisti. Un runājot par ekonomiskajām interesēm, par enerģētikas politikas interesēm un interesēm uh, veicināt demokrātijas un konstitucionālās attīstības uh, intereses Irākā Eiropas Savienība noteikti šeit var aktīvi darboties, un mēs ļoti labprāt sadarbosimies ar jums šajā jomā. Paldies! Paldies! Stevensona kungam tiek dos vārds. Viņš vada delegāciju attiecībām ar Irāku. Divas minūtes. Paldies, priekšstādāja kungs. Pirmkārt, eh, ļoti pateicos jums par jūsu iniciatīvu eh, noturēt šo kopīgo sanāksmi ar Melkārtu kungu. Tā ir lieliska iespēja mums no, de, no Irākas delegācijas eh, locekļiem piedalīties šajā uzklausīšanā. Uh, Mūsu delegācijas vārdā vēlos arī teikt, ka tātad arī mēs paužam savu cieņu jums, Melkārt kungs, par jūsu uh, nozīmīgo darbu, kādu jūs veicat grūtos apstākļos. Mēs to tiešām ļoti novērtējam. Un kā jūs zināt, mūsu delegācija iepriekš tika izveidota februārī 2009. gadā kā ad hoc mm, pastāvīgā delegācija bet pēc pagājušā gada vēlēšanām mēs kļuvām par eh, pilntiesīgu delegāciju attiecībām ar Irāku. Un es domāju, ka tas eh, liecina par to, kā mēs vēlamies eh, attīstīt ietveru sadarbībai ar Irāku, starp Irāku un Eiropas Savienību. Kā priekšsēdētājs jau teica, Eiropas Savienība ir investējusi vairāk nekā viens 1,2 miljārdus eiro Irākas atjaunošanā, un mēs to darām tāpēc, ka mē, mums ir patiesa interese skatīties, kā Irākā atgriežas miers un demokrātija, lai, daudz, lai daudzie bēgļi varētu atgriezties mājās. Un mēs, mums uzstāts arī tas, ka Irākas un dažu um, kaimiņu valstu, galvenokārt Irānas uh, problēmas, tātad mēs ceram, ka šīm problēmām pienāks uh, gals izveidot jaunu valdību, un esmu priecājos par to, ka jūs uh, minējāt, ka Eiropas, ka ANO ir īpaša interese minoritāšu aizstāvēšanā. Tas ir visu interesēs. lai jaunajai valdībai, lai tā varētu aizsargāt eh, visas minoritātes, ne tikai kristiešus. Tad visas minoritātes, kuras pēdējos mēnešos eh, tiek aizvien vairāk apspiestas, un pagājušajā nedēļā, kā jau jūs zināt, Melkārta kungs, tad parlaments Strasbūrā pieņēma rezolūciju par nāvisodu un par eh, sankcijām pret kristiešiem uh, eh, ir, Irākā. Mēs nosodījām uh, eh, Tarika Aziza notiesāšanu uz nāvi. Un tad mēs nosodām nāvisodu izmantošanu Irākā un citās valstīs. Un vairākums uh, locekļu 401 paskat, parakstīja deklarāciju. Un es esmu priecīgs, ka jūs to pieminējāt savos, eh, savos komentāros. Un... Un tātad eh, mums satrauc tas, ka slimi cilvēki nevar doties uz slimnīcām. Ašrafs eh, nometnē. Un tas tiešām ir kā psiholoģisks, tā ir kā psiholoģisks spīdzināšana, un mēs tiešām jūs aicinām dot visu iespējamo palīdzību šiem cilvēkiem. Un ir baumas, ka tas ir neapstiprināts baumas, ka Irākas armija iespējams gatavo uzbrukumus Ašrafas nometnēji. un es ceru, ka Melkārta kungs jūs darīsiet visu iespējamo, lai cīnītos eh, pret šādu cilvēktiesību katastrofu. Paldies! Paldies, Stevenson kungs! Tagad vārds uz divām minūtēm tiek dots Maro kungs, kurš ir referents par Irāku. Paldies, priekšsētāja kungs! Es ceru, ka es, eh, man izdosies izteikties īsāk, jo eh, viss tēmas jau ir apspriests, bet es vēlētos eh, runāt par diviem nedaudz detalizētākiem jautājumiem. Tas ir par valdību lomu Irākas destabilizācijām. Tātad attiecībā par eh, Melkārt, gribētu dzirdēt Melkārt kunga eh, viedokli par to, vai pastāv kāda stratēģija attiecībā uz šo de, eh, destabilizāciju. Tātad, tātad četri lielākie Irākas kaimiņi cenšas destabilizēt Irāku, tie atbalstā mm, mm, terorismu. Tur tiek spēlēta dubulta spēle. viņi cenšas noslēpt uh, no, sab no sabiedriskās sabiedrības to, ko viņi dara. Un otrkārt, kristieši, es nedomāju, ka uh, tas ir eh, aktuāls, uh, tas ir parasts minoritāšu jautājums. Lieta ir tāda, ka simtiem tūkstošiem cilvēku tiek tiek, viņiem, viņiem ir jāstāj savs mājas, un tas destabilizē valsti. Un visā valstī daudzas kristiešu nometnes, tad es domāju, vai ir kāda ANO stratēģija, kas eh, cenšas apturēt šo fenomenu, jo sevišķi ņemot vērā ideju par to, ka visi kristieši būtu eh, jākoncentrē vienā provincē. Paldies, Maro kungs! Vārds eh, tiek dots Melkārt kungam uz piecām minūtēm. Paldies, priekšsēdāja kungs! Paldies Stevensona kungam un viņa delegācijai par interesi, kāda viņiem ir par notikumiem Irākā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi tas, ka Eiropas parlamentā pastāv šāda eh, pastāvīga interese. Un es ceru, ka mēs strādāsim arī turpmāk kopā. Mēs arī eh, piefiksējām visas bažas, kādas tika paustas, jo sevišķi par uh, Eh, par to, kas notiek Ašrafs nometnē. Un mēs, kā ANO, mēs cenšamies novērot situāciju, balstoties uz iknedēļas eh, vizītēm nometnē. Mēs runājam ar visiem, to skaitā ar, ar mm, iedzīvotāju pārstāvjiem. Un mēs eh, Tātad eh, par to ziņojām Ašrefas komitejai, kas ir starp ministriju komiteja Bagdādai. Un mēs esam eh, pie, pieejami 24 stundas, 7 eh, dienas nedēļā, esot saskarsmē ar iedzīvotāju vadību, un viņi to izmanto, izmanto šo iespēju, Eh, kad tas ir vajadzīgs. Kad, eh, kad parādās izaicinājumi, tad mēs eh, par tiem varam ziņot iestādēm. Un, protams, ka mēs neslēpjam savas bažas, ja tam ir kāds pamats. Piemēram, tad atsauci uz skaļuļiem, kuri ir nometnē. Es pilnībā vienojos viedoklim, ka šie skaļruņi, tiem nav nekāda saprātīga mērķa. Un mēs jau no paša sākuma esam lūguši Irākas eh, valdībai, lai eh, šie te skaļruņi tiek eh, novākti. Tas ir viens no daudziem e, piemēriem, ka mēs tad, daram visu, kas ir iespējams, cik ir mūsu spēkos, lai pārstāvētu viedokli, kas balstās uz fundamentāliem cilvēktiesību principiem. Protams, Tas ir raugoties tieši no cilvēktiesību leņķa attiecībā uz eh, politisko pusi. Irākas eh, valdībai ir savs, sava atbildība. Tomēr eh, mēs no savas puses cenšamies atbalstīt sadarbību starp Irākas valdību un pēc iespējas vairāk valdībām, kādas tiek pārstāvētas Bagdā, Bagdādai lai risinājums varētu tikt uh, rasts arī starptautiski. Un tas ir tāda ļoti problemātisks jautājums. Un mēs to turpināsim risināt, un mēs arī tad, tad ceram sagaidīt jūsu viedokļus. Attiecībā uz to, ko teica Māro kungs, jūs iespējams novērtēsim, novērtēsiet to, ka ANO pārstāvim Tas ir grūti tad, komentēt par dažādu dalību valstu lomu. Tāpēc es e, teikšu tikai to, ka mūsu mandātā, mandātām, mandātām ir jāveicina sadarbības starp Irāku un uh, kaimiņu valstīm, bet, protams, balstoties uz konstruktīvo apņemšanos, kāda ir Irākas interesēs un arī visa reģiona interesēs attiecībā uz to, kas, eh, kas risinās politiskā ziņā. Protams, ir augsta līmeņa sadarbība, daudzi Irākas politiķi ir, aps, ir apsiemojuši vairākas galvaspilsētas, un valdība ir eh, izsniegusi eh, paziņojums attiecībā uz politisko procesu tā ir daļa no uh, konstruktīvas apņemšanās Irākas vēsturē. Tātad uh, uh, augsts līmeņa sadarbība ar apkārt esošo reģionu. Un es domāju, ka pastāv zināms līdzsvars starp dažādu kaimiņu valstu ietekmi. Un mēs nepārtraukti no mūsu puses uh, lūdzam visām kaimiņu valstīm būt par daļu no šīs konstruktīvās darba kārtības, kuras mērķis ir samazināt nedrošību, cīnīties pret vardarbību un uzlabot ekonomisko sadarbību. Attiecībā uz kristiešu situāciju es eh, tad, ņemu vērā jūs, visu jūs teikto Un tad mēs visi cenšamies kopīgi risināt eh, situāciju, ir izveidota minoritāšu aizsardzības komiteja, kurā ir visas iesaistītās puses, un mēs eh, par to runājam arī pārstāvi padomē. Es domāju, ka jūsu bažas eh, ir, mm, ir arī citiem, citām iesaistītajām pusēm šajā sabiedrībā ir tātad um, sena tradīcija, kā cilvēki cenšas uh, sadzīvot, un, un tikai pēdējos gados šajā ziņā ir problēmas. Un tā ir ne tikai, um, tā nav tikai kristiešu problēma. Gomesas kundze, viena minūte. Paldies, priekšēja kungs. Es vēlētos uh, uh izteikt uh, cieņu Melkārda kungam par Eh, viņa mm, spēku, par to, ka viņš darbojas Irākā, un es vēlētos viņiem pirmkārt pa, pajautāt, vai Eiropas Savienība eh, jau var rīkoties, vai Eiropas Savienībai jau ir telpas, kurās eh, rīkoties. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un es vēlētos jums, jūs komentēt par uh, par, par uh, uh, par misijas veikto darbu, par institucionālo darbu iekšlietu ministrijā, kas bija viena no problemātiskākajām ministrijām, un tad par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām. par Eiropas Savienības eh, organizācijām un par komerciālajiem aspektiem. Francijas eh, tirdzniecības eh, ministrs nesen bija ieradies valstī. Kā tas ir ietekmējis? Un par gāzes ieguves laukiem ar Lakiju kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, pirmkārt par eh, kristiešiem, par viņu vajāšanu ir Irākā. Tās ir vienīgās eh, vajāšanas pret minoritātēm Irākā. Vai arī tās ir sekas no, sekas lielākai problēmai. Notiek uh, vardarbība pret uh, reliģiskajām grupām, un kāpēc tā tagad ir problēma, un kāpēc agrāk nebija problēma, un otrais jautājums attiecībā uz valsts atjaunošanu. Startautiskā palīdzība. Mēs eh, neesam priecīgi par to, kā uh, eh, starptautiskā sasn palīdzība sasniedz Afganistānu, un es gribētu zināt, vai Irāna seko uh, tajās pašās uh, pēdās attiecībā uz korupcijas skandāliem. Un pēdējais jautājums uh, - vardarbības uh, samazināšanās Irākā. Uh, vai tā var būt saistīta ar labāku policijas darbu, ar uh, policijas apmācību, vai arī tā ir citu apstākļu de, uh, iespējā radusies. Paldies! Paldies, ar Lakīkungs! Lansbērģi kungs uz minūti. Uh, mans jautājums ir par ANO. Eiropas parlaments eh, pieņēma deklarāciju par situāciju Aštafas eh, nometnē, tad, lai sniegtu eh, palīdzību tūkstošiem cilvēku, daudziem, daudzām sievietēm un bērniem, kur ir aplenkumā. Tātad šie bēgļi tiek atzīti kā aizsargājumās personas, un tās tiek apdraudētas no ārpuses tad ir šis terors ar, ar skaļruņiem, kas jau tika pieminēti, kā arī eh, tad, eh, fi, fiziski iespaidošana arī notiek. Amerikāņi eh, atstāja Irāku, un tad irākieši ir pret viņiem. Un tagad jautājums ir par ANO atbildību. ANO ir aiz, ANO aizsargā tikai teorētiski, nekas netiek darīts efektīvi. Kādā veidā ANO ir strādājis saistībā ar notikušo traģēdiju? Vai ir noteikti tikai monitorings, nenotiek, nav bijis nekāds spēcīgs lūgums Irākas valdībai attiecībā uz eh, tātad šī, šādas asiņainas eh, liekulības sakarā. Kāds ir jūsu viedoklis par, eh, par šo situāciju? Paldies, Landsbergi kungs! Rosko kundze, uz vienu minūti. Paldies, priekšsētāji kungs. Laipni lūgt šajā komitejā, Melkārta kungs. Tātad Man ir divi jautājumi. Jūs minējāt jautājumu par kristiešiem. Jūs runājāt par vēlēšanu procesu un ka tas ir iznējās diezgan labi. Mēs redzam, ka demokrātija aizsargā minoritātes, bet eh, man ir jautājums, tad ir citas minoritātes, ir cilvēki, kuri ir eh, beiguši uz Irāku, bet attiecībā uz jauno valdību, kādas ir tās gaidas uz šie, šajos astoņos mēnešos? Un otrs jautājums, kādi ir tās plāni? Un jautājums par eh, drošības situāciju valstī ir eh, cieši saikne ar patvērumu eh, politiku Eiropā. Valstī, mm, valstī situācija ir uzlabojusies, bet kāda ir pašreiz situācija? Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, Melkērta kungs, eh, par to, ka ieradāties šajā komitejā. Jūs esat nācis ļoti labā laikā. Mēs jums vēlam visu labāko, arī jūsu misiju Irākā. Un es vēlētos atsaukties uz vienu punktu ļoti īpaši, kur jau ir pieminējuši vairāk citi kolēģi, un tas ir jautājums par situāciju eh, Ašrafas bēgļu nometnē. Šobrīd, Melkārta kungs, eh, situācija Ašrafas nometnē ir tāda, ka cilvēki e, cieš e, no lielām grūtībām, e, nepienāk zāles, un cilvēki, kur ir ļoti slimi, tad viņi netiek ārstēti, un ir, ir psiholoģiska mocīšana ar šiem skaļruņiem. Tie ļoti skaļi visā nometnē, nav, netiek atļautas ģimenes vizītes, tas ir pārkāpums pēc šo cilvēku, pēc šo cilvēku cilvēktiesībām. Un mēs esam informēti par to, ka nākamo dienu laikā varētu būt uzbrukums. Sliktāks eh, vēl par pagājušā gada jūlija uzbrukumiem, kad 36 cilvēki tika um, paņemti, uh, tika sagūstīti. Uh, Un šoreiz varētu izveidoties tiešām uh, īsts laktīšs, tāpēc es jūs lūdzu, vai jūs varētu izveidot uh, pastāvīgu komandu e, iedzīvotāju, ar iedzīvotāju uzraugiem nometnē, kurus pāraudzīt koalīcijas spēki. Citkārt pastāv risks, ka, e, ka izveidosies tiešām e, slaktīšs, kas būs uz mūsu sirdsapziņas. Maiskungs, viena minūte. Paldies, priekšētāji. Es vēlētos pateikties Melkārta kungam. Diemžēl viņš man nevar redzēt, jo uh, priekšā ir televīzijas kamera. Paldies par, par to, ka šeit ieradāties, lai pastāstītu par ANO lomu šajā sarežģītajā brīdī. Ir bijuši astoņu mēnešu gaidīšana. līdz uh, Amalikas kungs varēja iz, izveidot valdību, un līdz decembrim viņš būs izveidojis valdības, veid, izveidojis valdību, un tāpēc es gribētu zināt, zināt attiecībā par šo uh, formulu, kā valdībā ir dažādas uh, etniskās grupas. Vai jūs domājat, ka šī formula ir vispiemērotākā? kā valdībā dažādi, dažādas etniskās grupas un attiecībā uz uh, starptautisko sarkanā krusta komiteju. Viņi ziņo, ka eh, tātad uh, situācija ar, ar civilizētājiem ir ļoti sarežģīta. Mani pārsteidz tas, ka Almaliki uh, eh, kungs teica, ka par spīti ar nolīgumu par spīt nolīgumam ar okupācijas spēkiem. Tātad, kāds ir jūsu viedoklis? Eh, Laiks atbildēm desmit minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, sāksim ar pēdējiem jautājumiem. Es nevaru komentēt eh, premjerministra Maliki paziņojumus. Tā ir viņa eh, atbildība par vispārīgo eh, humanitāro situāciju. Ir jāņem vērā atšķirības starp dažādām valsts daļām. Ir diezgan liela atšķirība starp ziemeļiem, Kurdistānas reģionu un citām Irākas daļām, kas ir uh, vispār drošas, lai gan dažreiz incidenti notiek, un ir dažas vietas, kur īpaši Mosulā un Bagdādē un Bakubā, kur incidenti notiek katru dienu. Vispārīgais um, incidentu skaits ir samazinājies salīdzinot ar sliktākajiem gadiem, tomēr vēl ir vajadzīgi lieli uzlabojumi. Vispār nevar teikt, ka Irāka visur ir nedroša, bet ir dažas vietas, kur ir grūtāk noteikt, eh, kāda ir situācija, un ir, ir arī grūtāk panākt šo atgriež, cilvēku atgriešanos, ko Boskot kundze minēja. Eh, šeit eh, vispiemērotākais ir skatīt katru gadījumu atsevišķi, vērtējot Irākas bēgļu statusu. Irākā ir gan šie ārējie bēgļi, gan arī bēgļi, kas ir pārbēguši uz citiem Irākas reģioniem. Ja salīdzina Irāku un Libānu, es saprotu, kāpēc tāds jautājums tiek uzdots. Tomēr Irākā uh, politiskais process ir eh, citāds un ir tas eh, jāvērtē atsevišķi. Un pašlaik mēs vēl, eh, pašlaik konstitūcija vēl tikai sāk darboties, un es īsti vēl neesmu pārliecināts, vai valdības veidošanās kaut ko dos paredzamā nākotnē. To rādīs laiks. Es gribētu pateikties Bidal eh, Kvadras kungam par eh, viņa nenogurstošo iesaistīšanos eh, svarīgos jautājumus un visas atskaitas un signāli un prasības no jūsu un kolēģi puses tiek vienmēr uzskatītas ļoti nopietni, jo jūs uh, esat uh, viens uh, no, viena no iestādēm, kas kontrolē situāciju, tomēr es gribētu tad, tad Lānsberga kungam atbildēt, ka šī ANO misija Irākā ir ar ierobežotām iespējām. Protams, Viņi e, vadās no cilvēktiesību instrumentiem un šeit nevar būt nekādu kompromisu. Mēs sadarbojamies ar e, cilvēku tiesību augsto komisāru, kam ir e, plašāks mandāts cilvēktiesību jautājumā. Mēs uzturam arī dialogu ar Irākas valdību un parlamentu. Uh, šis jau nav tikai starptautisks jautājums, arī pašā Irākā notiek diskusija un nebūs pārsteigums, ja šī jaunā valdība, kas būs plašāka nekā iepriekš, un es pieņēmu, tai būs lielāks atbalsts, tad Arī Irākā notiek diskusijas par šiem pašiem e, jautājumiem. Un mums e, būtu vispirms jārespektē Irākas institūcijas, bet mums visiem ir atbildība e, ievērot cilvēktiesību principus, kas ir universāli. Un tā mēs arī uh, mēģinām eh, strādāt un izpildīt savu eh, regulējušo eh, funkciju. Protams, Irākas valdība ir atbildīga par saviem lēmumiem un ir svarīgi, lai šie lēmumi tiktu respektēti, kamēr tie atbilst cilvēktiesību un uh, humānisma principiem. Es eh, nevaru pateikt, ko jaunā valdība domā darīt minoritāšu aizsardzības ziņā. Es eh, novēroju, ka visi politiskie līderi kopīgi nosodīja uzbrukumu katoļu baznīcai, kas notika oktobrī, un es eh, domāju, ka ir vispārīga vienprātība, ka Irākas nākotnes pamatā ir jābūt eh, cieņai pret eh, visiem, neatkarīgi no izcelsmes vai reliģijas. Bet eh, daudz, kas ir noticis pēdējos gados Irākā, kas par nelaimi ir veicinājis uh, kādas sektantiskas intereses Irākā. Un es eh, tiekos ar cilvēkiem, kas saka, ka agrāk viņiem bija viena alga, kāda ir citiem ticība, vai viņi pat nezināja to, un eh, tagad eh, šis jautājums ir sāsinājies, un tāpēc starptautiskajai sabiedrībai būtu jāpārvar šī problēma konstruktīvā veidā. Par Eiropas Savienības telpām es nezinu, kāda ir situācija, bet vispār organizācijām vai valstīm, kas strādā starptautiskajā zonā, vēl ir vajadzība pēc vērā ņemamas aizsardzības uh, Mēs gan ceram, ka ar laiku tā mazināsies. Es eh, apsveicu Eiropas Savienības iesaistīšanos eh, tiesību eh, komisijas darbā, un es ceru, ka arī tā būs prioritāte jaunajai valdībai atbalsts Irākai likuma varas eh, stiprināšanā ir ļoti eh, svarīgs, un tas arī turpināsies nākotnē. Protams, daudz ko nosaka arī investīcijas eh, naftas infrastruktūrā un naftas ražošanas veicināšana. Mēs arī redzam investīcijas turismā infrastruktūrā, bet Irākas ekonomiku vajadzētu dažādot, un par šo eh, vēl notiek eh, dialogs ar valdību. Startautiskā palīdzība salīdzinot ar Afganistānu. Eh, situācija ir pavisam citāda Irākā. Pirmkārt, humānā palīdzība ir daudz eh, lielāka, un pašlaik mēs vērtējam šīs eh, palīdzības apjoms. Agrāk eh, bija apmēram 1,3 miljārdu dolāru iztērēt rekonstrukcijai pēdējos sešos vai septiņos gados. Ir satraukums par korupciju Irākā Irāka tiek uzskatīta par ļoti korumpētu valsti, un šeit eh, cerams, kā likuma vara palīdzēs uzlabot situāciju. Un beidzot, eh, priekšsēdētāji kungs, vārdarbības eh, samazināšana un Irākas drošības spēku loma. Es domāju, ka ir uzskats, ka vispār Irākas drošības spēku loma Eh, iespējas ir pieaugušas, bet eh, runājot, eh, es lietoju vārdu vispār, tātad tas nozīmē, ka dažādās vietās pastāv atšķirības, vēl daudz, kas ir vajadzīgs, īpaši ir vajadzīga palīdzība policistu sagatavošanā, un es apsveicu vairāk Eiropas Savienības valstu atbalstu Irākai. Uh, Tas ir ļoti efektīvs veids, kā eh, stabilizēt situāciju un eh, palīdzēt veidot normālu valsti, kur iedzīvotāji var brīvi eh, dzīvot un investori var ieguldīt un kur ekonomikas attīstība un cīņa ar nabadzību būs svarīga nākotnē. Mēs vēl neesam tik tālu bet eh, ir pamats piesardzīgam optimismam, lai gan eh, starptautiskā palīdzība ir svarīga, lai šis optimisms piepildītos. Paldies! Paldies eh, Melkerta kungam. Es domāju, ka šī bija ļoti patīkama un produktīva sanāksme. Un es esmu pārliecināts, ka mums būs iespēja vēl apspriest šos jautājumus nākamajās sanāksmēs. Cari colleghi, oggi continuiamo il dibattito. Dargie kolēģi, turpināsim mūsu sēdi. Un eh, šodien arī turpināsim diskutēt eh, par Rietumsahāras notikumiem. Šorīt mēs uzklausījām eh, Muhamed Salem Ud Salehu, kas bija Polisārio fronts pārstāvs, un tagad mums uh, ir tas gods eh, Marokas ārlietu ministru eh, Fasifierī kungu uzklausīt. Viņš bija tik laipns un pieņēma mūsu ielūgumu šodien ierasties pie mums un diskutēt ar mums par šiem delikātiem jautājumiem. Kā jūs zināt, ministra kungs, tad uh, Eiropas parlaments pagājušajā nedēļā pieņēma rezolūciju par situāciju Rietumsahārā. Un es zinu, ka šis jautājums uh, uh, ir radījis zinām izbrīnu jūsu valstī. Un es gribētu paskaidrot, ka šī rezolūcija nebija kādas vienas nacionālās delegācijas viedoklis, bet tika sastādīta vedot sarunas starp dažādām politiskajām grupām Eiropas parlamentā, kur ir pārstāvi no dažādām dalību valstīm. Es eh, pārstāvu mūsu visus šodien, un eh, es to darīju arī privāti tiekoties, un tagad gribētu paust savu līdzjūtību bojāgājušajiem, mm, kuri gāja bojā šajos incidentos, par ko mēs šodien debatējam. Un eh, ministra kungs gribētu paust arī līdzjūtību jums to bojāgājušo ģimenēm, uh, kas bija policijas spēku sastāvā. Šie bojāgājušie bija tad arī no policijas spēkiem. Un uh, gribētu par to paust uh, līdzjūtību. Un tagad došu jums desmit minūtes, lai mēs varētu vēl uzdot jautājumus un diskutēt. Paldies, un mēs uzmanīgi klausīsimies. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs, eh, dāmas un kungi, eh, Eiropas parlamenta deputātu kungi. Man ir ļoti patīkami piedalīties šajā eh, sanāksmē šorīt šajā diskusijā, un es gribētu pateikties ārlietu komitejas priekšsēdētājiem par ielūgumu un eh, es esmu gatavs eh, apspriest eh, ar jums jūsu komentārus un noklausīties situācijas analīzi. Es mēģināšu ievērot savu laiku, desmit minūtes, bet es gribētu apstiprināt vēlreiz. Uh, Marokas apņemšanos tālāk veidot attiecības ar Eiropas Savienību. Tas ir stratēģisks mērķis, un tas tika pieņemts ļoti āgri pēc neatkarības atgūšanas. Un tas ir vispār pieņemts mērķis gan kreisajiem, gan labējiem, jo vairāk mums ir kopīgu vērtību un modeļu un standartu ar Eiropas Savienību, jo eh, labāk tas ir eh, Marokai. Maroka eh, veido attiecības ar Eiropas Savienību un arī piedalās veiksmīgi Eiropas vidusjūras partnerattiecībās. attiecībās un e, ir arī rīcības plāni, bet mums vissvarīgākais ir tas, ka Maroka ievēro savus apņemšanās attiecībās ar Eiropas e, Savienību. Mēs e, neuzskatām, ka kaimiņa attiecības traucē iekšpolitikai tieši otrādi. Kaimiņa attiecības veicina progresu un Maroka tās apsveic. Un uh, mēs uh, arī varam uh, piedalīties miera uzturēšanas operācijās. Mēs bijām vienīgā dienvidu valsts Bosnijā un Hercegovinā, kas piedalās operācijās, un mēs arī bijām pirmā valsts, kam bija cilvēktiesību labas kas piedalījās cilvēktiesību labas prakses apakš komitejā. Un arī Marokas eh, nevalstisko organizāciju pārstāvji eh, piedalās šajā procesā, tātad Marokā pilnveidojas, eh, mainās un tai ir īpašas attiecības ar Eiropas Savienību. Tomēr Ziemeļāfrikā ir uh, savas uh, problēmas. Runājot par eh, Āfrikas integrāciju, mums eh, tiešām ir ļoti liels grūtības ar slēgto robežu ar Alžīrijas kaimiņiem, un ir arī pretruns vairākos strateģiskos jautājumos eh, attiecībā uz tojiem austrumiem. Uh, Mūsu reģions arī ir pieredzējis vairākus eh, izaicinājumus Sahāras reģionā ar eh, Mauritāniju, arī Guneju Bisau, Nigēriju. Un šie ir vairāki strateģiski izaicinājumi. Pārējot pie rietums Sahāras, es esmu priecīgs jums iesniegt uh, dokumentus eh, tiem, kas, eh, kurus interesē, tur būs gan vēsturiski informācija, gan arī atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem. Es eh, pašlaik negribu par to daudz runāt, tikai es piebildīšu, ka Marokas kolonizācija bija diezgan neparasta, jo uh, Eh, Spāņi bija ziemeļos, eh, Frančija dienvidos un Tanžērai bija īpašs eh, status kā startautiskai zonai. Kā mēs, kad mēs atguvām suverenitāti, tas notika progresīvā veidā un pakāpeniski. Par Sahāras zonu, kas neaptver tikai uh, rietumu Sahāru, bet arī uh, citas agrāk Spānijas okupētās zonas, ko mēs esam atgūši. Bija viena zona, kas tika atgūta 1969. gadā, un tad 1975. gadā bija Madrides līgums. Uh, ANO 1965. gadā aicināja Spāniju nodot eh, šīs teritorijas eh, tā saucamā rietumsakāra. Tajā laikā Spānijas valdība pakāpeniski izvēlējās veikt šo procesu. Viena daļa teritorijas tika dota, bet uh, starptautiskais konteksts eh, mainījās. Un notika arī tālāki notikumi. Polisārio nepastāvēja eh, koloniālisma laikā. Eh, Polisārio radās pēc uh, ar Lībijas un Alžīrijas režīma atbalstu. Polisārio nav vienīgais eh, leģitīmais Saharas iedzīvotāju pārstāvis. Nekur, eh, nevienā ANO dokumentā nav šāds status minēts un arī eh, Polisārio nav ne juridiska statusa, ne demokrātiskas likumības. Uh, tātad viņu prasībām eh, nav ehm, juridiska pamata, un eh, daudzi Sahāras iedzīvotāji ir marokāņi, līdzīgi kā viņu senči bija. Eh, Polisārio nevar uzskatīt par atbrīvošanās kustību pēc ANO kritērijiem. Mēs mēģinām atrast politisku uh, risinājumu problēmai. Mēs uzskatījām, ka mēs 2004. gadā atbildējām uz starptautiskās sabiedrības un aicinājumiem, un ANO uzskatīja, ka būtu eh, liederīgi sagatavot konkrēts priekšlikums, lai atrisinātu eh, krīzi. Un Maroka to izdarīja, mēs ieteicām risinājumu, kas uh, bija pilnīgi atbilstošs starptautiskajai likumdošanai, kā uh, reāli iespējams un pragmatisks kompromiss. Kopš uh, šī dokumenta sagatavošanas ANO drošības padomē uh, drošības padomu uzskatīja, ka šis e, priekšlikums tiek e, veidots e, uz nopietniem apsvērumiem. Tas apstiprina, ka Marokas risinājums ir legāls un pamatots. Tomēr Alžīrijas ministrs uzstājās pret šo iniciatīvu no paša sākuma, uzskatīja to par, nosauc par nedzīvi dzīmūšu, un arī Polisārio uzstājās pret uh, šo iniciatīvu. Bet eh, mēs, eh, tātad Marokas puse, eh, sekoja ANO drošības padomas iniciatīvai. Tā bija stratēģija kas tika pieņemta Marokas pusē, un no 2007. gada ir uh, trīs uh, darbības, kas ir izpildītas. Pirmā koordinētas, uh, tad, tad pirmais ir cilvēktiesību pārkāpums Saharā, otrais ir resursu eh, nelikumīga izmantošana, un treškārt ir paziņojumi, kā Sahāra ir okupēta teritorija. Tie visi ir saskaņoti eh, pasākumi un ir saskaņots eh, saskaņota eh, propagandas eh, kampaņa. To mēs jums gribējām pateikt. Kas ir noticis Ajunā pēdējā laikā? Es jums eh, paskaidrošu. Ajunā mēs esam atļāvuši izveidot nometnes diezgan brīvi, un es domāju, ka mēs varam būt lepni par to faktu, ka mēs neslēdzam šo nometni. Polisārio paziņoja, ka šis, šī nometne tika slēgta, trūka e, pārtikas un medikamentu, nebija blokādes, jo transporta līdzekļi varēja e, izbraukt un iebraukt e, un uh, šī nometne tika uh, slēgta pilnīgi mierīgā veidā, un es nedomāju, ka Eiropas valstīs varētu tik mierīgi to izdarīt. Bojā gājušie ir Marokas policisti, nebija, nav neviena civilā bojā gājušā. Lai gan šeit uh, pat tiek runāts par etnisko tīrīšanu un genocīdu. Tā tad ir apstiprināts, ka nebija vardarbības. Kas notika? Mūsu policistus sagaidīja noziedznieki ar molotova kokteļiem un um, citi, kam bija vardarbīgi mērķi. Uh, patiesība ir sagrozīta un pēc tam, kad nometne tika slēgta, cilvēki grib uzstāties ar nepamatotām apsūdzībām. Es uh, negribu eh, vairs, eh, es nevaru vairs ilgāk runāt, jo man laiks ir beidzies, bet es esmu gatavs sniegt jau kādus paskaidrojumus, kādi jums ir vajadzīgi. Paldies, ministra kungs. Mums ir 20 runātāji pieteikušies un laika pavisam nav daudz. Un man atkal ir jāierobežo uzstāšanās laiks. Tātad katram viena minūte. Salafrankas kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es arī gribētu atzinīgi novērtēt to, ka uh, um, ministra kungs ir ieradies šeit, uh, to saku Eiropas tautas partijas vārdā. Jūs uh, teicāt, ka rezolūcija ir nepamatot un pārsteidzīga, bet mēs šeit uzskatām, ka jūs esat uh, šo nometni likvidējuši pārsteidzīgi un nepamatot. Un gribētu uzdot jums jautājumus. Intervijā uh, LPI savīzē nesen jūs teicāt, um, ka neviens nevainīgs cilvēks netika spīdzināts. Tas tad skaidrā valodā uh, tik, no, nozīmētu, ka visi, kas tika spīdzināti, bija vainīgi. Un tad, ministra kungs, uh, uh jūs teicāt, ka tie, kas ir atbildīgi par nemieriem, tika izraidīti un uh, piecās dienās uh, šie uh, gūstā saņemtie Rietumsahāras iedzīvotāji uh, tika piespiesti dzert savu urīnu. Ko jūs par to teiksiet? Vai jūs uzskatāt, ka strateģiskā asociācijas nolieguma ietvaros eh, tad jūs varat izraidīt žurnālistus, kas eh, jums nepatīk. Mēs esam Eiropas parlaments, suverēns parlaments, pieņemam savus lēmumus demokrātiski. Uh, Un, kā jau teicu, mēs respektējam to mandātu, kur esat saņēmis no pilsoņiem arī attiecībā uz uh, cilvēktiesībām un preses brīvību. Šīs vērtības ir iekļautas arī strateģiskajā uh, nolīgumā, un es kā Eiropas pilsoņu pārstāvs gribu teikt, ka mēs nevaram, nedrīkstam un negribam to pieļaut. Paldies! Paldies, Salafrankas kungs. Tagad uh, Gomešas kundze vienu minūtu lūdzu. Tā, uh, eh, Ministra kungs, mēs uzskatām, ka Maroka, Maroka ir jāatskaitās tiem cilvēkiem, kuri tika nogalināti, kuri ir pazuduši un kuri tika ievainoti šajos brutālajos uzbrukumos nometnē. Slepenie dienesti rietumos eh, saka, ka bojā gājušo skaits ir starp 500 un 600, ka tā varētu būt. Es gribētu jūs lūgt, eh, lai parlamentārieši un prese eh, saņemtu pieeju Alajūnai. Es gribētu jums teikt, ka es pati gribētu uz turieni doties, lai savākt informāciju par to, kas tur ir noticis. Uh, Un es gribētu arī e, jums, ministra kungs, atgādināt, ka jūs runājat par, ar polisārio ANO, un kāpēc jūs šeit mēģinājāt polisārio e, deleģitimizēt šeit, e, kamēr tas ir jūsu sarunu partners? Tagad nākamā runātāja. Nēc Vītenbreks kundze. Priekšsādātāja kungs, ministra kungs, arī mūsu politiskā grupa parakstīja rezolūciju, kur parlaments pieņēma, un varbūt, ka es nepiekrītu visam, kas šajā rezolūcijā ir rakstīts, bet eh, tas ir oficiāls uh, teksts, kur ir pieņēmusi suverēna institūcija. Un, protams, ka jums ir tiesības eh, uz savu viedokli, bet es domāju, ka šī teksta leģitimitāte nedrīkst tikt apšaubīta. Tagad par šo tematu. Es uzdošu pāris jautājumus. Tika teikts, ka šī apmetne, kas pie ajūnas izveidojās, ka tur bija cilvēki, tāpēc, ka viņiem bija sociāla, ekonomiska apstērumi, tāpēc, ka viņi meklēja darbu un uh, un ka viņiem tur tika solīts darbs. Tā pašā laikā jūs mums sakāt, uh, un es to arī neapšaubu, ka Ajuns uh, reģions ekonomiski labi attīstās. Tad vai jūs mums varētu paskaidrot, kā tas ir uh, uh domāts, kā jūs to domājat? Oui, monsieur le ministre. Uh, très frier. Romēvs kungs, vienu minūtu lūdzu. Ministra kungs, paldies, un tiešām ir šokējoši dzirdēt, ka jūs uh, um, sakāt, ka tika uzbrukts mārakiešiem. Kur tad ir šie cilvēki, kas pazud no šīm teritorijām? Uh, Jūs zināt, ka Eiropas parlamenta rezolūcija ir ne tikai tautas partijas grupas, bet arī visa parlamenta rezolūcija. Treškārt, ja jūs vēlaties ievērot starptautiskās tiesības, kāpēc jūs nepieļaujat referendumu par Rietum-Sahāras pašnoteikšanos? Un ceturtkārt, ja jums nav nekas slēpjams, tad uh, kāpēc uh, tie, kas vāc informāciju, nevar veikt savu darbu? Un ja jūs uh, vēlaties tiešām uh, Um, rīkoties atbildīgi un uh, uh, kāpēc tad jūs izmantojat tāda teritorijas resursus, kas jums nepieder Rietumsahāras resursus? Tagad Mājērkungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jā, ministra kungs, jūs uh, runājāt par Rietumsahāru jūs okupējat Rietumu Sahāru, un tagad jūs izlēmāt, ka jūs nevēlaties liecinieku šajā uh, reģionā, un tāpēc jūs uh, novēršat to, ka uh, kāds no deputātiem vai no nevalstiskajām organizācijām, žurnālistiem ierastos tur un varētu redzēt, kādas noziegumus veic jūsu valdība tur. Un es gribētu uh, Eh, lai jūs ievērojat starptautiskos eh, līgumus un eh, arī ANO pēdējo mandātu. Mm, ANO drošības padomu pieņēma plānu, un to ir jāievēro. Visi politiskie bēgļi ir jāatlaiž brīvībā, jo viņi ir nepatiesi ieslodzīti. Uh, jūs esat nelegāla uh, okupācijas var un jums tomēr ir jāievēro starptautiskās tiesības. Paldies, tagad Milan Monkungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribētu pateikties uh, uh, jums, ka izklāstījāt rezolūcijas saturu, ko pieņemam pagājušajā nedēļā. Ministra kungs, es uzdošu jums tos pašus jautājumus, ko uzdevu Polisārio. Kāpēc šo nometni nevarēja miermīlīgi Eh, nojaukt un likvidēt. Mēs runājām ar dažādiem pārstāvjiem, kas tad šajā naktī un nākamajā dienā notika. Tur bija jaunas sarunas, kas tur notika, un jautājums par nākotni. Eh, klimats ir ļoti saspringts, un kā tad jūs varēsiet sākt jaunas sarunas Ņujorkā, un kādas jūs cerības eh, attiecībā uz šīm sarunām? Paldies, tagad paņokungs vienu minūtu. Paldies, priekšsādātāji, godātais ministra kungs, paldies, ka esat ieradies. Mēs runājam par ļoti svarīgu jautājumu un svarīgu brīdi, un iepriekš jau teicu, ka mēs labprāt būtu uzklausījuši arī Alžīrijas ministru, uh, bet eh, nu, viņš eh, teica mūsu priekšsādātājiem, ka viņam ir citi pienākumi. Gribēju jums uzdot vēl vienu jautājumu. Jūs teicāt tikko, ka šīs te saistības, eh, ko uzņēmāties 2004. gadā ANO, un Kristofers Rosters, īpašais sūtnis, teica, ka tika piedāvāts autonomijas kodeks no Marokas puses, kas būtu jāuztver nopietni. Varbūt jūs varētu nedaudz vairāk pievērsties šim jautājumam, kādas sarunas uh, tagad notiek ANO, uh, lai šo autonomijas plānu varētu arī īstenotu. Tagad tiek eh, vestas sarunas ANO par to. Un otrkārt, noslēgumā gribētu jautāt, kāpēc eh, tas viss eh, tagad notika, kaut gan eh, ir sākušās sarunas. Varbūt jūs varētu vēl par to izteikties. Tagad Vaigalkungs, vienu minūtu lūdzu. Spoštovani, gospod predsednik, spoštovani, gospod minister. Danes... Paldies, priekšsādātāja kungs, ministra kungs. Šodien uh, mums eh, tiek paust divi ļoti atšķirīgi viedokļi par Rietumu Sahāru. Es neinterpretēšu rezolūciju, jo uh, diplomāti to ļoti labi var darīt paši, un es zinu, ka jūs ministrija to droši vien uh, eh, interpretēja. Es nedomāju, ka jūs reaģējāt pareizi, un es nedomāju, ka jums bija tiesības. Uh, skatīties, kurš tad ir parakstījis šo rezolūciju un meklēt vainīgos to vidū. Mans jautājums ir, uh, ministra kungs, kā jūs domājat, uh, kā tas var būt, ka demokrātiska valsts un mūsu partners ignorē ANO rezolūcijas? Otrakārt, ES vēlas aktīvāk darboties, vai jūs piekristu, ja mēs uh, nozīmētu īpašu pārstāvi Rietum Sahārai, vai jūs ar viņu sadarbotos? Paldies tagad. Uh, Lozingas kundze. Vienu minūti. Paldies, divi konkrēti jautājumi. Mūsu spāņu kolēģis Majerkungs, kas arī ir biedrs šajā komitejā, novembra sākumā gribēja kopā ar žurnālistiem apmeklēt šo nometni pie Ajūnas, lai pats iepazītos ar situāciju, bet uh, ieceļošana Rietum-Sahārā viņiem tika aizliegta, to aizliedza Marokas policija. Arī Vācijas parlamenta deputāts Abdelēn Kungs uh, nevarēja ieceļot, turklāt pret viņu izturējās necienīgi iestāžu pārstāvi. Tas, protams, rada iespaidu, ka jebkāda ārvalstnieku un liecinieku klātbūtne uh, ir nevēlama. Es gribu skaidri jautāt, kāda iemesla dēļ šis vēlētais tautas pārstāvs Eiropas parlamenta deputāts Mājerkungs netika ielaists Rietumsaharā. Lūdzu, atbildiet precīzi uz šo jautājumu. Mūsu politiskā grupa šajā Marokas okupācijā un Rietumsaharas teritorijas eksploatācijā uh, redz uh, iemeslus šai saspringtajai situācijai un tam, ka iedzīvotājiem nav nekādas perspektīvas. Jau vairākus gadu desmitus uh, Maroka neievēro rezolūcijas noteikumu par referendumu organizāciju. Kādi ir nā Marokas nākamie soļi, lai noturētu šo referendumu pēc iespējas drīzāk? Paldies! Paldies, tagad Datīka un Zvienu minūtu lūdzu. Merci, Paldies, priekšsētāja kungs pa, pa, es biju ļoti pārsteigta par to, un citi komitejas locekļi bija ļoti pārsteigti par to, ka uh, balsojums par rezolūciju tika pārcelts uz novembri. Līdz ar to nav laika diskusijām. Tā ir, ka uh, Eiropas parlaments ir suverēns, bet mums būtu jārespektē debatas. Es to vēlējos uh, pateikt jau no paša sākuma, ka mums ir jānošķir aktīvs balsojums par rezolūciju Un tad eh, rezultāti izpalika, jo cilvēki Francijā ir ļoti svarīgi, lai, lai mēs pievēršam pietiekam lielu uzmanību šīm rezolūcijām. Un otrkārt, autonomijas plāns eh, Marokā. Eh, cik tālu tas apmierina sahāriešu prasību pēc pašnoteikšanās? Un kāpēc? šis te eh, vien, vienmīlīgais process kļuva par vardarbīgu? Vai ir kāda saistības starp eh, šo te vardarbības eh, iz, izpausmi un polisārio fronts darbību? Tagad vārds desmit minūtes atbildēm. Paldies visiem parlamenta locekļiem, kuri uzdev jautājumus man jāsaka, ka dažkārt eh, Tātad eh, šeit nav saistība ar starptautiskajām tiesībām. Daž, dažkārt tik izmantots vārds okupācija. Tātad eh, drošības padomē nebūtu iespējams atrast šo vārdu okupācija. Kopš 89. gada ANO rezolūcijas no rezolūcijā bija vārds okupācija. Tomēr e, tagad šis vārds netiek lietots, tāpēc lūdzu neizmantojiet tādus vārdus, kas ir patiesībā propagandas vārdi. Jūs teicāt, ka tas, ka Maroka, tas, ka, ka Maroka neievēro starptautiskos likumus, un jūs teicāt, ka drošības padome aicina e, i, organizēt referendumu, tā nav jūs eh, noteikti neatradīsiet, eh, tad refer, referendums nav pieminēts eh, ANO rezolūcijās. Un tad kaimiņu valsts sadarbojas savā starpā, tad to skaitā Maroka un Alžīrija, lai sam, atrastu vienu eh, politisku eh, risinājumu, kurš būtu apsai pieņemams. Ņemot vērā, pūles, kādas eh, Maroka pielika 2006. gadā. To saka drošības padomu, balstoties uz kompromisu un balstoties uz realistisku pieeju, lai tiktu eh, sasniegta pašanoteikšanās. Nevajadzētu jaukt referendumu ar pašanoteikšanos. Referen, referendums ir mehānisms, tas ir instruments. Un es redzu, ka cilvēki sarkastiski smējas, bet man ir jāsaka, ka uh, Eh, rezolūcijās netiek eh, minēts vārds refer, nefer, referendums. Bija referendums 89. gadā, bet tad referendums nav panacēja. Referendums ir minoritātes eh, instruments. Apvienotās nācijas pārauga trīs referendumus. Kurš saka, ka referendums ir vienīgais veids, kā atrisināt šo jautājumu? Kurš uh, ir tik stingrs savā nostājā? neizmantojiet vārdu okupācija, tāpēc ka tas neatspogļo reālo situāciju, un tas neatspogļo arī starptautiskos eh, likumus. Un runājot par eh, resursu eksploatāciju, tas notiek visā pasaulē. Sahāra ir nabadzīga teritorija. Sahārai nav resursu, kas ļautu iedzīvotājiem tos eksploatēt. Nenotiek resursu eksploatācija šajā reģionā. Šajā teritorijā ir 1% no nacionālajiem resursiem. Un attiecībā uz zivsaimniecību eh, tajā ir tātad valsts investīcijas. Un valsts un uh, privātās investīcijas ļauj zivsainiecībai uh, eh, attīstīties šajā reģionā. Uh, sakot, ka resursi tiek eh, eksploatēti, ko jūs vēlaties? Jūs vēlaties, lai vietējie iedzīvotāji tiktu sodīti? Šo iemeslu dēļ, tad, tad, eh, kaut arī es jūs ļoti cienu, Gomešas kundze, ja jūs sakat, ka 500 eh, cilvēki tika nogalināti, tad es jums teikšu, ka visa pasaulē, to, skaitot, to skaitā arī Amnesty International un tad eh, cilvēktiesību organizācijās, kuras eh, ir iesaistītas. Tad eh, Human Rights Watch ir minējis, ka tātad neviens cilvēks nav, nav miris nometnes darbības izbēgšanā un tāpēc es lūdzu, tad miniet kādus vārdus. Divus vārdus. Tātad eh, šie cilvēki ir dzīvi, un viņi to var apstiprināt. Mums tik iesniegt divi vārdi, un šie cilvēki ir dzīvi. Operācijas laikā, kad Eh, nometne tika nojaukta, eh, bija daudz pārspīlējumu. Cilvēki teica, ka mēs eh, neļāvām piegādāt zāles un ēdienu, ka bija pazemošana, slaktiņš. Un ka cilvēki, tad, cilvēki tika pakļauti teroram, bet tā nebija. Cilvēki varēja doties projām un doties uz nometni, kad vien vēlējās, pirms šī nometne tika nojaukta. Uh, Tātad Polisārijā fronte izmanto uh, tādu Aušvicas formulējumu, runājot par šo nometni. Mūsu apsūdzēja par 20 tūkstošu cilvēku no nogalināšanu, bet tā nebija, neviens nemira. Es ceru, ka jūs varētu, es ļoti ceru, ka jūs atzīsiet šo patiesību mēs uh, lūdzām uh, vārdus policārijā frontē, bet tad neviens nemir, nemir, nemir bērni, nemir sievietes. Uh, cilvēks saka, ka tas atgādina par Pinošēta diktatūru. Tad jūs tad izmantojāt šo te formulējumu Pinošēta diktatūra. Ja, ja kāds ir miris, lūdzu, paskiet man vārdus. Šī te manipulācija, propaganda, piedodiet, bet uh, man, tā, man, ir, man, tā, man ir jālieto šie vārdi, jo tie, tie tad ir meli. Cilvēki runā par etnisko tīrīšanu, par um, arestiem, par masu cilvēku nolaupīšanu, par spīdzināšanu. Mūsdienās eh, cilvēki vairs eh, nerunā par nometnes nojaukšanu, viņi tagad cenšas koncentrēties uz tā uz to, lai cilvēki tik novērāti polic policijas iecirkņos, tiek runāt par militāriem uzbrukumiem, pirms vēl nometnes tika nojauktas. Daudzi no jūs redzējāt, kāda ir realitāte. Kas notika? Ka faktiski tas bija CRS, tad policijas spēki, kur izmantoja dažādus ieročus. Tad jūs, jūs nerunājat par patiesu situāciju. Tad mēs uh, meklējam lieciniekus. Un salīdzinot ar to, kas notika Gazā, tas ir attēls ar sievieti, bet tās ir bildes no 2005. gada, no uzbrukuma Gazai, tam nav nekāda sakara ar mūsu valsti. Presa cenšas uh, tad, tad eh, atrast eh, līčus, bet tādu patiesībā nav. Tas ir tāds noziegums, kas notika Kasablankā 2005. gadā, bet tam nav nekāda sakara ar Rietumu Sahāru. Cilvēki cenšas visur saskatīt skandāls, bet tā ir tikai patiesības manipulā manipulācija. Eh, to nevar saukt par vienkāršu mediju kļūdu. kad eh, policārio 70. gados eh, nogalināja eh, spāņu zvejniekus. Un kad upuru asociācija, tad, tad bija simtiem cilvēku, kas tika nogalināti. Kas tika pēc tam izdarīts? Nekas netika izdarīts. ja jūs, ja Ritum Sahāra pārstāv policārio fronti, tad, ja jūs tā sakāt, tad man jums ir jāsaka šādi, kā vienam no jūsu partneriem. Rezolūcija, kur jūs pieņēmāt, eh, vai jūs varat ļaut vienam no partneriem komentēt par šo rezolūciju, jo tam ir, ir, ir jābūt politiskam dialogam, vai tad ne? Uh, attiec, attiecībā uz mums šī rezolūcija ignorē vairākus faktus. Tiek ignorēta vairāk uzticamu mm, nevalstisko organizāciju klātbūtne. Un es zinu, ka e, cilvēki, ir, bija cilvēki, kas nevēlējās, lai tas, ne, lai tas tiek iekļauts e, rezolūcijām. Ka Amnesty International un sabiedriskā cilvēktiesība organizācija bija iesaistīta. Un ir minēts, ka Marokas tad ir jābūt uzticamām Marokas nevalstiskajām organizācijām, bet, bet jūs ignorējāt to klātbūtni, jūs ignorējāt žurnālistu klātbūtni. Šie žurnālisti bija not, notikumu vietā. Un jūsu rezolūcijām kurā runa par cilvēktiesībām, par sahāriešu cilvēktiesībām. Mēs gribētu, lai jūs būtu pieminējis eh, bērnus, eh, kuru, kuri tika eh, nogalināti, tad, kad tika nojauktas nometnes Marokas pusē. tās ir cilvēktiesības, vai kāds eh, jautā par to, kas notika eh, Nitindu nometnēs, vai jūs zinat eh, bēgļu nometnes pasaulē, kur cilvēki nebūtu identificēti un aizsargāti un kad, kad, kad viņiem tiktu lietas tiesības tikt identificētiem. Šajā kopīgajā rezolūcijā neviens to nav minējis. Ir cilvēki, kas nevēlas, lai e, šī lieta tiktu pacelta. Vai vai tā ir policārio vai alžīriešu tas ir variants, vai tad cilvēki šajās uh, nometnēs viņus nevar identificēt. Tā ir tāda kā mantra referendums, referendums, referendums. Bet, ja kāds to apšaubītu šo ideju, tad jūs redzētu, kas notiktu ar šo cilvēku Atvainojiet, ka es iekāršu, bet man ir jāsaka, eh, man ir jāapsaka, ko es domāju par jūsu kopīgo rezolūciju. Mēs domājam, ka eh, tad viss ir atkarīgs no jums, bet galvenokārt tā ir ne, eh, negodīga pret tiem, kuri ir miruši. Un tā ir nelīdzsvarota iepriekš minēto iemeslu dēļ. Diemžēl es nevaru dot vārdu visiem kolēģiem, kuri ir lūguši vārdu, jo uh, mums vairs eh, nav laika. Tāpēc eh, tad, tad, tiks, tiks dots vārds trijiem no deviņiem kolēģiem. Nākamais runātājs, paldies, priekšsēdētāji. Ir gan iespējami viens minūtes laikā uh, aplūkot šo svarīgo jautājumu kurš ir tik daudzpusīgs. Bet, ministra kungs, vai jūs piekrītat eh, šīm te trīs lietām? Tad pirmkārt, es jums pasakos, ka jūs ieradāties. Paldies par jūsu detalizētiem paskaidrojumiem, bet ir viena lieta, kam es nepiekrītu attiecībā par dekolonizāciju. Tā nav pabeigta. Tā nav pabeigta. Vai tad to nevajadzēja izdarīt, vadoties pēc uh, ANO noteikumiem? Tas attiecas uz tātad ANO Un tad attiecībā uz attieksmi, kādu ir izrādījusi starptautiskā sabiedrība, attiecībā uz šo dialogu starp iesaistītajām pusēm. Šis strīds risinās jau 35 gadus, un jūs pieņemāt ideju par referendumu šī perioda laikā, un tagad liekas, ka jūs esat mainījis savu, savu viedokli. Un referendums būtu noteicis, kāds būs re rezultāts, vai, vai tā būtu neatkarība, demokrātija, bet, diemžēl, priekšētāji ir ļoti grūti tad man ir tāds iespējas, ka parlamentā rezolūcija tā nav uh, anti-Marokas rezolūcija. Varbūt daži uh, parlamenta locekļi ir naidīgi noskaņoti pret Maroku, bet, vairākuma, bet tas nav vairākuma viedoklis šajā parlamentā. Un, ministra kungs, jums ir jāzīst tas, ka jums ir komunikācijas problēma. Jūs tad es nevaru teikt, neko pateikt vairāk, jo man vairs nav laika. Bet es atceros, ka paldies, eh, kas līdzis kungam eh, viens, eh, viena minūtes laiks. Vai es varu pateikt, pabeigt savu teikumu? Spānija nav administratīva vara. Vadoties pēc ANO konceptiem, tā nav administratīva vara. Viena minūte, paldies. Uh, vēlos eh, teikt sakojošo. Gan Rietumsahāras teritorijā, tad, tad eh, eh, nometnēs nav trešās puses pāraudzības, un tāpēc mums ir šī. Mums ir šāds, šādi dažādi viedokļi par notikumiem. Vai Marokas valdība varētu izmantot savas suverenās tiesības nominēt trešo pusi? E, komiteju, kas e, tur uzturētos e, Rietum Sahārā visu laiku. Tāpēc, ka pat šeit Eiropā vairākos, vairākās vietās policija ir izmantojusi ne, nepieņemams metodas, vai varētu būt uh, pārvaldības mehānisms, uh, lai pāraudzītu uh, cilvēku tiesības, kur, un to, to varētu iecelt Marokas valdība, lai šīs atšķirīgās versijas un stāsti, lai tiem pienāktu gals. Paldies! Conclude il dibattito l'onorevole Panzeri, presidente della delegazione. Pansari kungs Ehm, tad pārstāvs no delegācijas ar attiecībām ar Ziemeļāfriku. Mums jau bija uh, diskusijas par mm, Polisārio frontu attiecībā, ko nozīmē šī te rezolūcija, tā uh, nosoda notikušo. Un tad ir, eh, tā ir parla parlamenta palīdzība sarunu procesam, kuru virza apvienotās nācijas. Un es domāju, ka tad šeit ir, ir atklātas debatas par to, kā vajadzētu būt rezolūcijām. Bet ka, kas būtu jāatliek uz, uz, uz kādām pāris nedēļām, lai noskaidrotu faktus, jebkurā gadījumā, ja lietas risinās tā, kā jūs esat aprakstījis, ministra kungs, tad es nedomāju, ka vajadzētu būt kādām problēmām ar uh, faktu noskaidrošanu kuru un kā Eiropas parlamenta delegācija mēs vēlamies uzturēt atklātu dialogu ar Maroku, tāpēc, ka Maroka ir svarīgs partners Eiropas Savienībai. Un tajā pašā laikā mēs vēlamies, lai Eiropai būtu loma uh, risinājuma, mm, problēmas risināšanā. Un es lūdzu to, lai mūsu de delegācija varētu ierasties Marokā, lai mēs varētu izmantot mm, tad, mūsu, šo mūsu delegāciju varbūt mēs varētu apvienoties ar Marokas delegāciju, lai noskaidrotu, kas ir noticis. Un es ceru, ka jūs, um, tad, jums būs um, tad, atklāti pie šiem jautājumiem. Paldies, ministrs kungs, jums tiek dots vārds jūsu atbildēm. Paldies, priekšādāja kungs, es vēlētos uh, tad atbalstīt man cerī kunga idejas, kuram ir skaidra doma, par ko darīt. Es vēlos teikt, ka šī kopējā uh, sanāksme, diemžēl, nenotika pirms uh, rezolūcijas pieņemšanas Eiropas parlamentā. Varbūt mums būtu vajadzējis ieklausīties vien, vien, vienam otrā, dalīties ar informāciju. Es domāju, ka šī institūcija, kur gal galā ir centrālā dialogā starp par, uh, tā tikai tagad as, asumta maļ, malā, un tas ir, tas ir ļoti žēl. Tomēr es ierosinu ierasties uz uzklausīšanu un dalīties ar informāciju. Ar jums tas nebija iespējams, tāpēc, ka tika pieņems lē, lēmums pieņemt rezolūciju. Man ir žēl, ka nerisinājās dialogs, ka nebija, eh, netika izmantots mehānisms, kas ir noteikts nolīgumos. Un, protams, ka Spānija vairs nav administratīva vara. Bet eh, jau vairākus mēnešus ir balsis, kas saka, ka Spānija ir tomēr administratīva vara, ņemot vērā tās ietekmi Marokā un šajā reģionā. Eh, bija starptautisks nolīgums, kurš tika parakstīts ar Spāniju. Jūs teicāt, ka tas ir ne, ne, eh, nelikumīgs, bet, eh, manuprāt, ir darīšana ar valsti, kura ar mums ir parakstījusi nolīgumu. Es jūs nepārliecināšu. Jūs neko nesat teicis par Alžīriju vai Polisāriju, jūs eh, jau esat izteicis savu viedokli, bet mēs neatradīsim eh, risinājumu ar viņiem. Marokai ir jābūt eh, daļai no mūsu risinājumu šim reģionam. Un kad Maroka cenšas norādīt uz situāciju, Es domāju, ka e, tur ir zinām neproporcionalitāte. Liekas, ka cilvēki koncentrējas uz e, zināmiem notikumiem. Un jūs jau teicāt, ka svarīgākais ir sarunas. Mēs vēlamies e, sarunāties ar Polisārio fronti, bet, e, bet es vēlos noskaidrot konkrētus faktus. Kad es dzirdu, ka Polisārio saka, ka uh, viņi uh, ir sahāriešu likumīgie pārstāvji, saku nē, tāpēc, ka vairums no sahāriešiem nepieņem šādu viedokli un apstākļi. Kādi. Tad mēs uh, centāmies uh, norganizēt referendumu, bet tas nav iespējams, tas izgāzās, un tie, kur saka, ka ir iespējams uh, atrast uh, vēlēšana iespējas ekstremālās eh, situācijās. Viņi atsauc uz Sudānu vai Austrumtimoru, bet eh, paskatieties, kas notika ar Sudānu. Šajās teritorijās Āfrikā. Es jums eh, teicu, ko ir teicis, ko, ko teiks ANO, ANO drošības padome par pašnoteikšanās jautājumu. Un tad, tad ir jā, jāatrod tāds risinājums, kas ir pieņems, pie, pieņemams visiem, un Marokai ir jābalstās reālā pieejā. Un mums ir jāved šīs uh, eh, eh, sarunas labticīgi, un mēs turpināsim šaru, sarunas, un pēc četriem sarunu raundiem, kad, uh, kā teica ANO īpašais sūtnis, uh, tātad, ka šī iespēja nav realistika. Viņš tika, viņa viedoklis tika noraidīts. Viņš runāja ar partneriem četras reizes un tika uh, nolēmts izvēlēties citu pārstāvi, citu metodi sarunām, lai virzītos uz eh, tad jaunu situ, situācijas risinājumu. Es domāju, ka šis jaunais veids mums ļaus panākt eh, pareizo ātrumu jo mērķis ir tātad kopā, kopā nevis detaļas, kuras eh, pieņemtu visas izlaisītās puses. Ja visi piekrīt, kāpēc tad būtu jānosaka apstākļi tādi kā referendums? Neviens eh, nenonāks pie risinājuma, ja cilvēki uh, pieķeršies pie, pie, pie šī referenduma kā pie apstākļa. Attiecībā uz Alžīriju es domāju, ka tas ir žēl, ka mans alža, alža, mani alžīriešu partneri nav šeit, jo mums uh, vajadzētu mm, risināt, die, uh, beigt dialogu ar jums, un ir ļoti žēl, ka viņš nav ieradies, lai mēs varētu virzīties uz priekšu dialogā. Un faktiski mēs vēlētos, lai Alžīrija palīdzētu atrast risinājumu Mēs eh, vēlamies, lai Alžīrija mums palīdzētu risinājuma uh, eh, rašanā. Un tāpēc Alžīrijas eh, ārlietu ministrs būtu jāiesaista, jo Alžīrija ir iesaistīta. Arī saistībā ar armiju, un, un ir cilvēki, kas par to ir aiz, aizmirsuši. Marokas armijas uh, dalībnieki tika paņemti gūstā un vēlāk atbrīvoti, un Alžīrija ir atbildīga par to, kas ir iznāstās teritorijā. Uh, Un kā Ženēvas konvencijas um, parakstītāja, tā ir atbildīga par bēgļiem, uh, kas ir tās teritorijā. Tātad par bēgļiem, kuriem uh, nav tiesību meklēt darbu. Kāpēc tas tā uh, notiek? To būtu vērtīgi, par to būtu vērtīgi diskutēt ar Alžērijas uh, premjerministru. Mēs to darīsim ANO sanāksmē, jo Alžīrijai ir sava atbildība šajā situācijā. Es vēlētos arī pieskarties punktam, par kuru daži no jums jau zina, ka Eiropas eh, nodokļu maksātāji tad dod ieguldījumu uh, humanitārajā palīdzībā palīdz bēgļiem um, šajā reģionā, lai viņiem tiktu piegādāta pārtika. Un varbūt, ja jūs paraudzītos uz um, komitejas da darbu un kā, kādi ir sasniegumi, tad, tad uh, vienīgā atsauce uz bēgļiem rezolūcijā ir humanitārā palīdzība. Nav jautājumi par juridisko statusu, par uh, vajadzību pēc aizsardzības, par uh, tiesībām Eh, brīvi pārvietoties un par, par to, lai viņa tiesības tiktu uh, ievērotas. Neviens no šiem punktiem rezolūcijā netika minēts. Liekas, ka jūs uh, tad esat pieķērušies savām mantrām. Un tāpēc mēs domājam Marokā, ka Ir svarīgi eh, rast uh, risinājumu balstoties uz sarunām un ņemot vērā faktus. Un tāpēc mēs neesam uh, mums uh, ļāvuši mums novērsties. Mums ir jāpieturās pie svarīgajiem jautājumiem, un tāpēc mums ir jāsniedz uh, līdzsvarota, uh, godīga atbilde uh, darbībām, kādas ir veiktas kad, eh, mēs, kad mūsu priekšā ir eh, tik milzīga propaganda. Tad eh, žurnālisti no Reuters un Washington Post. Šie žurnālisti devās uz nometnēm un viņiem vajadzēja doties projām. Tāpēc, ka tāpēc, ka viņi neuzstājās eh, eh, īpašajos Spānijas kanālos. Tāda ir realitāte. Un, protams, ka Marokas valdība eh, vienmēr būs ārlietu komitejas rīcībā. Bet divi ar pus miljonu marokiešu ir izteikuši savu viedokli demonstrācijā Kasablankā. Uh, Un viņi uzskata, ka šī rezolūcija ir negodīga, un tā uzskata Marokas sabiedrība. Eh, tu skait, un kopā ar viņiem arī sahārieši, kur bija šajā eh, demonstrācijā. Un tad, tad eh, cilvē, cilvēki jūtas tā, kā šī rezolūcija viņus aizskartu. Un tas, ka ir tikuši izmantot šādi termini kad Marokas drošības eh, spēki izmantoja. Ača. Paldies, ministra kungs. Atvainojos eh, tiem kolēģiem, kuri nevarēja izteikties. Dialogs turpināsies, ņemot eh, vērā sarežģīto jautājumu. Mēs ceram tikties vēlreiz. kontekstā, kurš būs, eh, nebūs tik steidzīgs un pretrunīgs. Kad ministrs būs, eh, būs devies projām, tad eh, ķersimies pie nākamā darbkārtības punkta. siamo Svoboda. Eh, abbiamo pochissimo tempo a disposizione e quindi. Mums vēl ir mazliet vērtīga laika, un tāpēc bez tālākas kavēšanās es domāju, ka mēs varam uh, sākt. iepazīties ar rezolūciju par Horvātiju, kas ir nākamais dienas kārtības punkts. Un eh, man ļoti žēl, ka es dodu Svobodas kungam vārdu tik vēlu. Viņš ir piekrītis eh, atlikt eh, diskusiju par rezolūciju līdz šim laikam. Ir zālē troksnis. Es gribētu palūgt tos, kas eh, nepiedalās eh, sanāksmē atstāt zāli. Un eh, Svobodas kungs jums vārds. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es saprotu, ka mēs aizkavējamies, jo ir šāds svarīgs temats. Paldies Dievam, Horvātijas jautājums nav tik strīdīgs kā Sahāras jautājums, un tāpēc gribētu izteikties relatīvi īsi un uzsver tikai galvenos punktus. Vispirms gribētu pateikt, ka Horvātija īpaši pēdējos mēnešos ir ļoti centusies īstenot uh, vajadzīgās reformas. Nevienmēr tas ir bijis viegli. Daudzi politiķi valstī arī kavē šīs reformas, uh, tie, kas kādreiz ir bijuši vareni, bet Horvātijas valdība, manuprāt, ir spērusi uh, būtiskus soļus tieši tieslietu reformā un cīņā pret korupciju. Tie ir svarīgākie punkti. Ja es paraugos uz savu valsti, Austriju, tad arī ir plašs uh, vairākums, kas atbalsta Horvātijas iestāšanos, bet, protams, bāžas par uh, tieslietu sistēmu un korupcijas apkarošanu. Horvātija uh, pavasarī uh, pārbaudīs attiecībā uz Horvātiju uh, tiks pārbaudīt, vai ir izpildīti kriteriji kaut kad martā, un es ceru, ka Horvātija labos, eh, ja kaut kas būs jālabo. Sadarbība ar starptautisko kriminālu tiesu Hāgā. Es pieņemu, ka Horvātija darīs visu, lai šo sadarbību uh, pēc iespējas ciešāku veidotu. Šeit es zinu, ka ir dokumenti, uh, par kuriem ir vēl jautājums, vai šādi dokumenti bija, vai tie vēl pastāv, vai, tie, vai pastāv to kopijas. Es domāju, ka šis jautājums būtu jāspēj atrisināt. Eh, ja būs pietiekama sadarbība, varbūt tagad vēl nedaudz pietrūkst šeit, bet es zinu, ka Bramerca kungs no Horvātijas valdība, jo īpaši tieslietu ministri, uh, Es ceru, ka viņi varēs vienoties, lai vēl spērtu vajadzīgos soļus šajā sadarbībā, un es domāju, ka tam nevajadzētu būt šķērslim Horvātijas dalība Eiropas Savienībā. Otrs jautājums, kas arī vienmēr tiek pieminēts, ir eh, konkurences jautājums, runājot par eh, kuģu būvētavām. Uh, Šeit arī ir jāsaprot, ka tādā smagā ekonomiskā situācijā, kā šobrīd, nevar panākt optimālo risinājumu. Es domāju, ka Horvātijas valdība apzinās, ka šis reformas ir nepieciešams, jo nauda, kas šobrīd eh, tur tiek eh, izmantota, eh, varētu tikt izmantot varbūt veiksmīgākā, vērtīgākā veidā. Un jaunā reforma attiecībā uz kuģu būvētām arī ir jāiztenot tādā uh, Eh, ilgspējīgā veidā, lai neradītu jaunas problēmas reģioniem. Gribētu norādīt arī uz to, ka tieši sadarbības starp eh, Horvātiju un Serbiju ir būtiski uzlabojusies. Tas eh, parādās arī Kačina kunga ziņojumā par Serbiju. Abi prezidenti ir spēruši būtiskus soļus, un man prieks, ka prezidents Tadičs bija Vukovā un um, atzina, kādus uh, atzina šos te nodarījumus, eh, kas tika pastrādāti. Tā ir tāda uh, smaga rēta, kas tika iecirsta Horvātijai toreiz, un es, mē, mēs ar Doris Paku toreiz uzreiz bijām uz vietas, un uh, es domāju, ka tie ir tādi būtiski psiholoģiski pasākumi, lai uh, cilvēku šajos reģionos samierinātu. Un pēdējais punkts minoritāšu jautājums. Gandrīz neviena valsts nav atrisinājusi šo jautājumu pilnībā, un šur tur vēl ir jā, atklāts problēmas, bet eh, tieši par serbu mazākumu tautību Horvātijā, manuprāt, tur ir panākts būtisks progress. Integrācija nav vienkāršs jautājums sarežģītā ekonomiskā situācijā, kādā atrodas Horvātija, bet eh, diskrimināciju tomēr cenšas samazināt un uh, atbalstīt mazākumtautības īpaši dzīvokļu piešķiršanas jomā, īpaši sociālo dzīvokļu jomā vēl ir problēmas, bet tās tiek šobrīd risinātas un tās nedrīkst būt par šķērsli. Nākamais jautājums, kas notiks tālāk? Es cieši uzturu kontakts ar Ungārijas prezidentu, ar ārlietu ministru Mantonī nesen tikos un runāju Mums tiešām ir interese, lai sarunas tiktu noslēgtas vēl Ungārijas prezidentūras laikā, tātad pirmajā pusgadā nākamgad. Nezinu, vai Ungārijas prezidentūras laikā parlaments varēs vēl sniegt savu apstiprinājumu. Agrākais jūlija sanāksmē, jūlija sēdē, tas būs tomēr sarežģīti, bet katrā ziņā mēs centīsimies šo procesu parlamentā, protams, bez nolaidības, uh, Eh, vēlamies organizēt to tāpēc iespējas eh, veiksmīgāk, lai mēs pēc iespējas drīzāk varētu eh, sniegt savu piekrišanu, lai var sākt ratifikācijas procesu, un 2013. gada 1. janvārī Horvātija varētu iestāties, vai vismaz kaut kad 13. gada laikā lai tad varētu jau piedalīties Eiropas parlamenta darbā, bet svarīgi tagad ir noslēgt sarunas Un pēc tā, kas ir noticis starp Slovenijas un Horvātijas valdībām, ir svarīgi, lai arī Slovenijā būtu tāds pozitīvs, eh, pozitīva noskaņa Horvātijas iestājai. Tur vēl ir šis tas darāms, un galvenais eh, uzdevums ir Horvātijas valdības ziņā. Un es domāju, ka šo eh, uzdevumu tā arī veiks pēc iespējas drīzāk un labāk. Due minūti, per favore. Paldies, Abuts kungs. Tagad pasaut kungs divas minūtes, lūdzu. Priekšsādātāji, es eh, varu Svabodas kunga um, uzstāšanos tikai atbalstīt un ēnu referents no EPP eh, e būdams atbalstu arī tekstu. Protams, ka vēl vajadzētu vienoties ar, par dažādām detaļām, īpaši, kas attiec uz 6. un 11. punktu formulējumu ko pieminēja Svobods kungs, proti korupcija un sadarbība ar starptautisko kriminālu tiesu. Es domāju, ka šeit eh, ir jāpauž kritika, ja tā ir pamatota, bet ir no otras puses arī jākonstatē, ka ir panākts būtisks progress. Un, um, Horvātija strādā pie problēmu jautājumiem, Un es domāju, ka tas ir tāds pedagoģisks uh, instruments uzsvērt to pozitīvo. Par to, ko Svobodskungs minēja, uh, Ungārijas prezidentūra. Esam saņēmuši deklarācijas gan no komisijas, gan arī no Ungārijas padomas prezidentūras puses par to, ka uh, viņi vēlas noslēgt sarunas vēl Ungārijas prezidentūras laikā. Es domāju, ka mēs kā parlaments uh, Uh, mums to vajadzētu pieņemt zināšanai un atbalstīt, tātad sniegt savu pozitīvo atbalstu tam, ka abas šīs institūcijas ir sev šādu mērķu nospraudušas. Es domāju, ka mūsu piekrišana arī, ja iespējams, būtu jāsniedz jūlijā. Es domāju, ka tas būtu svarīgs signāls ratifikācijas procesam uh, valstīs, uh, Un mums ir jārīkojas nekavējoties, un arī tādējādi mēs aicinām citus uh, nevilcināt laiku un rīkoties. Kas attiecas uz ratifikācijas procesu, tātad sarunas noslēgt pirmajā pusgadā, jūlijā mūsu jā, un tad sākas ratifikācijas process. Un šeit gribētu skaidri teikt, ka mums vajadzētu uh, noteikti rūpēties par to, lai šajā ratifikācijas procesā netiek iesaistīti tādi elementi, kas tur neiederas un kas to varētu bloķēt. Un eh, tos vajadzētu atrisināt. Mūsu uzdevums eh, ar mūsu piekrišanas sniegšanu nebūs noslēgts. Mums arī ratifikācijas procesam būtu jāsako līdzi pozitīvi un aktīvi. Bet tik tālu mēs vēl neesam priekšsēdētāja kungs, eh, bet noslēgumā gribētu skaidri pateikt, ka uh, tieši par šiem delikātiem jautājumiem - tieslietu sadarbība, cīņa pret korupciju un starptautiskais, eh, starptautiskā krimināla tiesas dienas, bijušajai Dienaslāvijai. Šos jautājumus mums vajadzētu arī uh, aktīvi uzsvērt. Paldies, tagad Vaigla kungs, divas minūtes lūdzu. Gospod predsedajoči, uh, eh, gospod Svoboda je kot. Priekšsēdētāji kungs. Uh, Svobodas kungs parasti e, ir e, dod ļoti realistiskus un labi pārdomātus ziņojumus, e, kā arī šoreiz, un man grupa to var atbalstīt, ir daži aspekti, kas ir jāapspriež, bet es domāju, ka šis ir ļoti labs ziņojums lai eh, Horvātija varētu kļūt par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalību valsti, kad tā atbildīs eh, visiem kritērijiem. Pašlaik vēl ir daži eh, neatrisināti jautājumi, kas ir jārisina Horvātijas valdībai un sabiedrībai. Ne jau vienmēr ceļš ir ātrs, dažreiz ir jāvirzās uz priekšu eh, pamazām un jānovērš grūtības. Es eh, negribu, lai kādam rastos iespējas, ka viss ir atrisināts. Sevišķi tāpēc, ka Horvātijā pašlaik ir eh, ekonomiskā krīze, kas arī apgrūtina uh, E, situāciju, un e, tagad e, sabiedrība pašlaik ir pret Eiropas Savienību. Mani tas īpaši neuztrauc, mēs to jau esam agrāk redzējuši šādu nostāju, un es nedomāju, ka Eiropas parlamentam būtu jāpievērš tai uzmanība. Svarīgi ir tas, ka ir bijusi aktīvāka ārpolitika, īpaši kaimiņu attiecībās ir uh, iesākts sadaļa ar uh, Serbiju. Uh, ir notikusi vizīte Vukovarā, kur prezidents apmeklēja un parādīja cieņu totalitārā Miloševiča režīmu upuriem, un kad divi prezidenti tikās, uh, Tad Horvātijas prezidents Josipovičs arī nožēloja, ka bija e, serbu e, civili iedzīvotāji, kas gāja bojā e, incidentos kara laikā. Par saziņas līdzekļu brīvību, žurnālistiem un žurnālistu brīvību. Tas ir svarīgs jautājums un mums ir tam jāpievērš uzmanība. Tas pats attiecas arī uz minoritātēm un homoseksuāļiem un citām minoritātēm, ne tikai nacionālajām vai etniskajām, bet šis jautājums vēl paliek atklāts. Prātis kundze divas minūtes. es gribētu apsveikt jūs ar rezolūcijas projektu. Es domāju, tā ir ļoti laba un eh, es atbalstu eh, Horvātijas iestāšanās procesu un eh, tas nogurums, kas ir valstīs krīzes dēļ, neatliek šo procesu, bet Horvātijai ir jāizpild visi kritēriji pirms varēs noteikt iestāšanās laiku. Ir izdarītas svarīgas reformas un arī reģionālajā sadarbībā ir vērā ņemams e, progress. Jūs e, arī minējāt vizīti uz Vukovaru un e, tas ir apsveicams pasākums. Būtu iespējas sadarboties eh, reģionāli eh, transporta un zaļās enerģētikas jautājumā. Ir arī daži trūkumi, kas ir jānovērš un runājot par valsts administrācijas objektivitāti, tā ir jānostiprina. Mēs domājam, ka ir pārāk cieša sadarbība ar tiesvarā ar valdības partiju un ir arī jāveicina cīņa pret uh, korupciju un jāpievērš uzmanība plānošanai un resursu vadībai. Cīņa pret diskrimināciju notiek, bet to vēl var uzlabot. Un pēdējais, tātad uh, par to mazo atbalstu Horvātijā iestāšanās procesam. tas nav tikai Zagrebas valdības eh, trūkums, bet eh, arī Eiropas eh, Savienība varētu strādāt aktīvāk pie šī jautājuma. Un tātad mums vajadzētu jau domāt jau tagad par šo iestāšanos, kad tā notiks. Paldies. Kopa kundze divas minūtes. Paldies. Es gribētu apsveikt Sobodas kungu. Šis ir ļoti līdzsvarots ziņojums un tas apstiprina parlamenta vēlēšanos redzēt eh, Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk. Mums būtu jāatbalsta šī pieeja un arī jāapsveic eh, tas fakts, ka sarunas ir sasniegušas pēdējo eh, posmu. Ir eh, svarīgi uzsvērt samierināšanos un bēgļu atgriešanos uz Horvātiju. Tas arī bija minēts ziņojumā. Es tikai gribēju minēt, ka nesen ir noslēgts līgums starp Serbijas un Horvātijas pārstāvjiem, un eh, tur tika skatīts arī bēgļu eh, jautājums. Pēc šī līguma ir eh, izdot vairāki paziņojumi, un mums ir jāatbalsta process, un arī Horvātiem ir jādod iespēja eh, serbu mm, bēgļiem atgriezties eh, Horvātijā un eh, ir jābūt piemērotiem apstākļiem tiem, kas vēlas atgriezties. Es ceru, ka šis ir pēdējais ziņojums par Horvātiju un ka drīz Horvāti būs Eiropas parlamentā. Paldies, Kopas kundze, Kanakungs, divas minūtes. Paldies, es arī gribētu apsveikt Uh, Svobodas kungu. Mēs atbalstam paplašināšanos Rietumu Balkānos, un uh, Horvātija ir tikusi ļoti tālu pirms iestāšanās procesā. Uh, tomēr, kā jau minēja iepriekšēji runātāji, likuma vara un cīņa pret korupciju ir pirmā prioritāte arī visaugstākajos līmeņos. Uh, mēs redzējām iepriekšējos eh, iestāšanās eh, procesos, ka eh, šim jautājumam netika pievērsta uzmanība. Ja mēs gribam pārliecināt Eiropiešus, ka iestāšanās ir pozitīva, tad būtu jādomā par šo. Es arī apsveicu vizīti uz Vukovaru un risinājumu disputam ar Sloveniju, kas apdraudēja iestāšanos, un arī politiku pret minoritātēm, īpaši serbu minoritāti. Es eh, domāju, ka Horvātija un Īslanda pašlaik ir vienīgie kandidāti, kas iestāsies tuvāko divu gadu laikā, bet mums ir jāpaskaidro politiķiem, kāpēc šī iestāšanās ir eh, pozitīva. Manā valstī bija eh, eiro skepses eh, attīstība un noskaņa pret tālāku paplašanāšanos, bet Horvātija nerada Britu darba tirgumu nekādas draudzes, un es ceru, ka neatkārtosies šīs sliktās tendences. Uh, Paldies! Danžāna kungs, divas minūtes. Paldies! Es arī gribētu apsveikt Sobadas kungu ar viņu labo ziņojumu. Rietumu Balkānu valstīm reizēm ir šaubas, vai tām ir perspektīvas Eiropas Savienībā kas jau ir tām solīts desmit gadi, bet mums ir jāatgriežas pie veiksmīgiem piemēriem. Tādu nav daudz, bet Horvātija ir viena no šiem piemēriem. Tas ir eh, pozitīvs signāls reģionam kā tādam, un uh, Horvātijas piemērs būs uh, labs arī citām valstīm. Vairāki runātāji uzsvēra, ka šis process ietekmē arī Serbiju. Serbi un Horvāti veiksmīgi samierinās, un tas ir arī ļoti svarīgi. Šī prezidenta Taģiča vizīte Fukovārā ir eh, sasniegt vienošanās par bēgļu īpašuma eh, tiesību un citiem jautājumiem, un šī politiskā eh, sadarbība un Tadiča un Šīpoviča kunga iesaistīšanās procesā varētu uh, veicināt uh, pozitīvu noskaņojumu sabiedrībā un samierināšanos. Par Vaigla kungu minēto problēmu. Uh, tā nav neatgriezeniski šī skepse par iestāšanos Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mums ir jādomā, kādus signālus mēs dodam Horvātijai un uh, Horvātijas sabiedrībai. Dažreiz sākot eh, sadaļas, mēs esam ļoti prasīgi no Horvātijas un varbūt eh, neesam līdzsvarot, un tas eh, sabiedrībai ļoti nepatīk. Tātad mums ir jāinformē cilvēkus, kā process notiek, un tam ir lielas iespējas. Paldies! tātad eh, priekš eh, drošības un aizsardzības apakškomitejas eh, priekšsēdētājiem. Nākamais runātājs Kāčinkungs lūdzu. Horvātija ir svarīga valsts rietumu Balkānos, un šeit ir ne tikai runa par Eiropas Savienības paplašanāšanos, bet arī par stabilitāti un labām kaimiņu attiecībām. Uh, Tātad es pirmais gribētu apsveikt, pirmkārt gribētu apsveikt uh, ziņoju, ziņotāju, uh, jo tas bija, viņš ir sagatavojis ļoti labu uh, ziņojumu. Un nākamā gada jūnijā būs 20 gadi kopš Horvātija kopā ar Sloveniju pasludināja neatkarību. Un pusgadu vēlāk būs 20 gadu kopš eh, Horvātijas startautiskās atzīšanas. Horvātijā ir politiskā saskaņa starp pozīciju un opozīciju par šo jautājumu, tāpēc es domāju, ka līdz šim svarīgajiem datumiem process būtu jāpabeidz īpaši tāpēc, ka ziņojumā ir minēts arī par robežu apzīmēšanu, demarkāciju. Es nepiekrītu, demarkācija ir tehnisks jautājums, eh, kā tas ir tehnisks jautājums, jo Rietumu Balkānos ir vajadzīga arī politiskā grība. 29. novembris Slo Slovenija un Horvātija vienojās par robežu un tagad uh, tehniskais risinājums ir iespējams, eh, tas, kas nebija iespējams agrāk. Šādi eh, soļi ir svarīgi arī attiecībās ar citām Rietumu Balkānu valstīm. Un beidzot brīdinājums. Es eh, pieņemu, ka visi slovēņu deputāti atbalstus šo ziņojumu. Uh, pirms gada tikai puse no mums uh, atbalstīja uh, ziņojumu, jo citi politisku iemeslu dēļ uh, bija pret, bet tagad es domāju, ka mēs esam vienojušies un tas apstiprina ziņojuma kvalitāti. Paldies. Pēterle kungs lūdzu. Paldies. Es arī gribētu apsveikt eh, Svobodas kungu ar ļoti labo eh, ziņojumu, ko viņš ir sagatavojis, un es gribētu arī apsveikt Horvātiju ar panākumiem sarunu procesā. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Horvātijai ir iespējas eh, tālāk turpināt eh, sarunas un pabeigt eh, pēdējos grūtās eh, sādaļas. Ziņojumā ir minēts arī robežu jautājums. Viens no kolēģiem jau runāja par šo jautājumu. Es gribētu teikt, ka Horvātijai un Slovenijai nav vēl panākts galīgais risinājums, bet ir vienošanās par to, kā šis risinājums Eh, ir vienošanās par to, ka šis risinājums būs, bet kā tas būs, vēl nav skaidrs. Es gribētu atbalstīt tos, kas eh, atzīmēja, ka šīs valstis eh, varētu divpusēji veicināt savstarpējo uzticību, un tas pat varētu tikt ierakstīts līgumā. Slovenijā bija dažādi uzskati par šo jautājumu. Valdošā koalīcija panāca ļoti nelielu vairākumu. Tātad es eh, vēl īsti nezinu, kāds būs galīgais eh, risinājums. Uh, pusēm vajadzētu ne tikai gaidīt, lai kāds trešais eh, piedāvā šo risinājumu, bet strādāt eh, kopā, lai rezultāts eh, būtu Eiropas garā un veicinātu kaimiņu attiecības un politiku. Paldies, Pētelis kungs, Pēkas kundze, divas minūtes. Paldies, es arī gribētu pateikties Svabotas kungam, varu vairākumā viņam piekrist bet no pieredzes ar Romāniem Bulgāriju esam mācījušies, ka tieši korupcijas jautājumos mums ir jābūt striktākiem, un tādu mēs arī esam attiecībā uz Horvātiju, un tāpēc es domāju, ka 6. un 7. un 8. pāntu varbūt nedaudz varētu mainīt, lai uktus, ka uh, valdība tiešām strādā pie šīs jautājumu Tas bija pirmkārt. Otkārt, paldies Slovenijas kolēģiem, kuri konstatēja, ka pirms abām valsts, pirms 20 gadiem abas valstis pasludināja neatkarību, un viena valsts jau kopš 2004. gada uh, ir uh, es dalība valsts, un tāpēc būtu ļoti jauki, ja tā arī atbalstītu Horvātijas iestāšanos. Fakts ir tāds, ka uh, Horvātija ir tāda, tā kā drusku nepatika pret es dalību. Uh, Un uh, tā tas ir visās valstīs, kur ir ļoti garš sārunu posms, bet es domāju, ka tas ir tiešām tāpēc, ka ir šis ilgais strīds ar Sloveniju, un otrkārt, manuprāt, uh, dēļ šīs uh, m, relatīvi ne, negodīgās um, attieksmes dēļ no starptautiskā krimināla tribunāla uh, galvenā prokurora puses viņa attieksme. Es domāju, ka šeit eh, ir eh, jāiesaistās arī dokumentu meklēšanā, kā jau Svabuds kungs teica, un nav jau zināms, vai tie vispār ir bijuši, vai tie vēl pastāv. Un uh, es domāju, ka tas palīdz uh, horvātiem saprast, ka ceļš uz Eiropas Savienību ir pareizais. Piekrītu arī tiem, kas saka, ka mums vajadzētu arī aktīvi censties palīdzēt, bet nevis ar propagandu, bet uh, ar draudzīgiem žestiem pret šiem cilvēkiem, kas smagi strādā un īsteno reformas, kas bija ļoti smagas pilsoņiem, protams, arī uh, valdībai. Tad es ceru, ka mēs kopīgi varētu. Uh, censties, eh, lai sarunas tik noslēgts nākamgad un nākamā gada rudenī. Varbūt mums šeit būtu jau Horvātijas novērotāji šeit Eiropas parlamentā. Paldies, Hanes! Paldies, Pakas kundze! Tad eh, tagad eh, Havit kungs. Priekšsādātāja kungs, es atbalstu Horvātijas iestāšanos un mums vajadzētu turpināt viņiem uh, palīdzēt. Es atbalstu arī referendumu rezultātu Slovenijā. Es respektēju šo te izteikto komentāru, ka vēl ir jāveic darbs, lai nu, panākt progresu. Es apsveicu Slovenijas uh, tautu un paldies arī Svobodas kungam par šo rezolūcijas priekšlikumu cilvēktiesību apakškomitejā esmu pietie, ļoti aktīvi iesaistījies, lai būtu sadarbība ar uh, IKTI un uh, lai, uh, protams, arī tiktu tiesāti krimināli, tad, tad kā noziedznieki vietējās tiesās un lai bēgļi varētu atgriezties, uh, tas ļoti labi atpaužā, izpaužās uh, vairākos pantos šajā tekstā. Un visā vismā es atbalstu šo rezolūcijas projektu. Paldies! Misione. Paldies! Tagad eh, komisijas vārdā Langas kungs, un gribētu arī jūs izteikties īsi, divas minūtes. Tas, protams, ir diezgan sarežģīti jums. Jā, paldies priekšsēdētāji. Gribēju jūs tikai informēt par to, ka komisija tikko ir nākus klajā ar, komis, ar progresu ziņojumu novembra sākumā, kurā komisija vispārīgi pozitīvi vērtē attīstību Horvātijā un nonāca pie secinājuma, ka iestāšanās sarunas ir eh, iegājušas finiša taisnē. Un šajā kontekstā mēs varam teikt, ka plašos vilcienos atbalstām Svobods kunga vērtējumu viņa ziņojumā. Pāris vārdi par eh, progresu sarunās. Mums joprojām ir desmit atvērtas sadaļas no 35 sadaļām, kas ir kopumā, un šie desmit uh, neatrasnietie jautājumi ir varbūt pat tie sarežģītākie. Daži no komentāriem jau pievērsās tieslietām, cīņai pret korupciju un uh, starptautiskai krimināla tiesai. Negribu to visu te minēt, bet uh, jūs droši vien pamanījāt, ka komisija vēl nesniedza datumu, kurā mēs varētu noslēgt uh, sarunas. Tātad mēs sakam, ka ir jau tuvu finišam tas viss, bet uh, mēs nenosaucām datumu. Runājot par trešo sadaļu par tieslietām un uh, pamatiesībām, mēs uh, arī izvērtēsim Horvātijas progresu par šiem jautājumiem martā. Un uh, tad mums varbūt būs uh, zināms labāk, uh, cik uh, ātri mēs varēsim turpināt šīs sarunas un tā, kad tās noslēgt. Pēdējais komentārs. Protams, ka komisija turpinās izmantot visu savu kapacitāti, lai atbalstītu Horvātiju, kā tas šeit tika minēts, lai Horvātija varētu izpildīt vēl neizpildītos kritērijus. Mēs to turpināsim, bet, protams, mēs nevaram šo darbu paveikt Horvātijas vietā. Viņiem ir jādara viss, lai ievērot šos kritērijus. Paldies! Grazie, doktor. Paldies, Langas kungs. Eh, šķiet, ka. Nē, nē, nē, es jums tagad gribēju tūlīt dot vārdu. Protams, ka referentam ir jāsaka pēdējais vārds. Lūdzu, mēs jūs uzmanīgi klausāmies, Svabots kungs. Priekšsādātāja kungs ļoti īsi. Paldies par eh, komentāriem, par plašo atbalstu, un tas noteikti būs arī pozitīvs signāls Horvātijai. Kas attiecas uz atsevišķiem punktiem, kas tika minēts 6.8. pants, tur um, mēs varētu sākt ar pozitīvo, uzsverot, ko valdība ir padarījusi, un pēc tam norādot vēl uz neatrisinātiem jautājumiem. Un es domāju, sarunās ar kolēģiem mēs šeit varētu rast kompromisu. Un uh, būtu labi, ja mēs visi kopā varētu dot skaidru pozitīvu signālu, bet vēl Uh, nosaucot neatrisinātos jautājumus, tas varētu palīdzēt Horvātijai tos atrisināt. Mēs noteikti strādāsim ātri, cik vien varēsim, bet Horvātijai pašai jāspēr pēdējā soļa. Paldies! Ļoti labi, paldies Svabots kungam. Divas uh, lietas vēl par laika plānošanu. Šodienas sēde ilga nedaudz ilgāk, un uh, Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 14. decembris 12 dienā. 25. un 28. janvārī turpināsim diskusijas un balsosim komitejā, un plenārsēdē plenār balsojums varētu būt februārī. Uh, atgādinu, ka 15. pēcpusdienā mēs turpināsim darbu un uzklausīsim Beļģijas uh, ārlietu ministru par uh, uh, Eiropas Savienības paplašanāšanās stratēģiju. Paldies!